Good day. Sveicināti. Good morning, everybody. Labrīt. Getting started. Sāksim darbu. Un kā pirmais darba kārtības punkts, turpinot eh, vakar iesākto darbu, ir 12. punkts - organizētā noziedzība Eiropas Savienībā. Taču vispirms Man kā priekšsēdētājiem ir jāpaziņo. Eh, jūs koordinatori ieteikums ieteikt, iecelt Judītas Argentīnī, kā eh, referenti ziņojumam par publisko piekļuvu dokumentiem periodam 2009. gadā, jo iepriekšējā referenta Heidi Hautala ir atstājusi Eiropas parlamentu, lai uzņemtos ministramatu jaunajā Somijas valdībā. Ja neviens neiebilst, tad mēs šo priekšlikumu apstiprinām, ko vakar sagatavoja un pieņēma koordinatoru eh, sanāksme. Un, ja viss piekrīt, tad mēs varam pāriet pie 12. punkta organizētā noziedzība. Referente ir Sonja Alfano. Un diskusijas mērķis ir apspriest iesniegto grozījumu. Un Lībe koordinatori ir eh, nolēmuši veltīt šim tematam pašiniciatīvas ziņojumu. Un arī ziemā ir notikušas vairākas uzklausīšanas, ko organizē eh, parlaments. Mums 12. aprīlī bija Lībes sanāksme, kad referente iesniedz savu ziņojumu un mūsu komitejai bija iespēja šo, šajā sakarā uzklausīt viedokļu ekspertu, eh, eh, ekspertu viedokļus, un, kā jūs zināt, ir iesniegt samērā daudz grozījumu. Šo grozījumu mums ir jāapspriež, lai varētu nodrošināt veiksmīgu turpmāko procedūru. Bet vispirms uzklausīsim referentu Alfa, vai jums ir vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Jūs jau sacījāt, šis ziņojums jau ir iesniegts, prezentēts, un tāpēc man nav nepieciešams kavēties pie šī tēmata, vēl jau vairāk tāpēc, ka tas ir visai sarežģīts. Ir pirmā reize, ka šis jautājums oficiāli tiek skatīts Eiropas parlamentā. Mums ir jāveic ļoti svarīgs darbs, tā ir nozīmīga atbildība. Bez tam es lieliski apzinos, ka šis temats vienmēr līdz šim brīdim ir uzticis uzskatīts par itāliešu tematu, un šī iemesla pēc, un es gribu izmantot iespēju šajā sakarā, lai pateiktu sēdu referentiem un deputātiem, kas ir iesnieguši grozījumus. Grozījumu ir ārkārtīgi daudz. Uh, Un eh, piesaistot visus, eh, mēs varējām izvairīties no tā, ka tas tiktu uzskatīts par tīri itālisku tematu. Jo patiesībā tas nebūtu nav specifiski itālisks. Ir 243 grozījumi, kas ir iesniegti, 7, 75 eh, attiec uz apsvēramiem. Ap 100 grozījums iesniedz citi kolēģi, un no šīs 100 mēs eh, paturējām ap 80. 20 ir atsaukti vai sagrupēti. Un visbeidzot mums ir 34 kompromisu grozījumi šīs pagājušās ceturtdienas sanāksmes laikā, kad mēs tikāmies ar referentiem, mēs varējām strādāt pie uh, grozījumu uh, apstrādes, kopsavilkumiem, rezumēšanas, un esmu gandrīt, ka mēs tagad runājam par šiem grozījumiem, un iesākumā gribētu pateikties sēnu referentiem un visiem kolēģiem, kas ir iesnieguši grozījumus. Es vēlos pateikties arī personālam, kas sniedz man atbalstu. Eh, sekretariātam un Aldes personālam. Tāpat arī gribu atgādināt, ka ir vairāk aspekti, kas tika izcelti no ekspertu puses, it konkrēti 12. aprīļa uzklausīšana. Tāpat arī 29. un 30. martā bija vēl viena uzklausīšana, ko organizēja Alde un mēs Uzklausījām 50 prokuroru viedokļus, vairāki no tiem bija no Spānijas. Tāpat arī mēs eh, uzklausījām par eh, Nigērijas, Ķīnas, Krievijas mafijām un runājām par aizvien eh, redzamāku Balkānu mafijas klātesamību. Un e, šo, šīs uzstāšanās laikā tika pasvītrots mums jau zināms aspekts, bet tas fakts, ka mēs par, ka par to runāt kāds, kas nepārstāv parlamentu, mūs tomēr e, dziļi iespaido. Pastāv ne tikai sadarbības starp e, policiju, bet arī citi elementi, kas ir jāņem vērā, ja mēs vēlamies nonākt pie uh, Eh, patiesiem taustāmiem rezultātiem. Ir policija, ir Interpols, ir tiesiestādes, un es vēlos pateikties Ungārijas prezidentūrai, kas piešķīra lielu nozīmi šim ziņojumam, kas eh, ir būtisks, un es vēlos pateikties arī Eiropas komisijai, kas atsevišķos gadījumos ir ar eh, tālredzīgāku skatījumu nekā mūsējais visi, kas strādā šajā jomā, tiesu iestādes, policija, sagaida no mums, lai mēs paveicam savu darbu. Tādējādi viņu rīcībā būtu nepieciešami instrumenti, lai cīnītos pret organizēto noziedzību, spējot runāt vienā balsī, vienā valodā visās 27 valstīs. Es atgādināšu, kas notika vakar. Vakar Itālijā. tika notiesāti vairāki E, noziedznieki spaidarbiem, tas pateicoties sadarbībai starp Itālijas, Vācijas policijas sadarbībai un, kopēji, un pateicoties starptautiskai sadarbībai kopumā. Ja mēs piešķiram šos jaunos instrumentus attiecīgajām e, varas un lēmēju iestādēm, tad mēs viņu tām lielā mērā palīdzam veikt viņu grūto darbu. Un mums ir jāuzņemas mūsu atbildība. lai piešķirtu jaunu elpu. Katrā ziņā mēs eh, neko labāko izdarīt nevaram šobrīd, un es to atzīstu pilnīgi vaļsirdīgi. Es domāju, ka šis teksts ir ļoti labs, konkrēti tāpēc, ka tik daudz cilvēku pie tā ir strādājuši, ēnu referenti un deputāti. Un tādējādi mēs esam varējuši sagatavot kompromisu grozījumus, un, manuprāt, šis teksts ir konstruktīvs, mēs varēsim par to runāt, un es ceru, ka vispirms tas tiks pieņemts šeit komitejā, un pēc tam minisesijā Briselē. Paldies, Alfano kundze! Un es skatos uz komisiju, komisijas pārstāvis ir klāt, vai tie vēlas izteikties. Ja tie nevēlas, tas nav jādara, bet, ja komisija ir kas sākāms, tad pirms mēs sākam diskusiju ar eh, deputātiem komisijai, varam dot vārdu komisiju, lūdzu. Paldies! Es gribētu pateikties eh, referentei, jāna referentiem un ikvienam, kurš sniedz savu devumu šim ziņojumam. Tas saskan mūsu mērķiem un prioritātiem, kas ir iestrādāts Stokholmas programmā un mūsu stratēģija cīņā pret organizēto noziedzību. Visu šo iemeslu dēļ es gribētu apsveikt ziņojumu un pateikties vēlreiz referentēju. Tagad uzklausīsim deputātus. Jakolīno kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlos pateikties referentēji kas ir paveikusi ievērojamu darbu un pielikusi ievērojamus eh, pūliņus, lai tekstu vienkāršotu, sagrupējot grozījumus. Es vēlos pateikties ēnu referentiem un sekretariātam, kas ir nodrošinājuši lielisku sadarbību. Un pirmo reizi mēs šajā aspektā aplūkojam organizēto noziedzību. Varbūt mēs būtu varējuši veidot plašāku platformu no paša sākuma un katrā ziņā šodien, jo e, nav pārāk uh, liels apmeklētības šeit. Katrā ziņā pagājušās ceturtdienas sanāksmes Strasbūrā bija ļoti auglīga. Mēs skatījām Eiropas, pasaules dimensijas, e, sadarbību ties, uh, starp tiesiestādēm un veselu rindu ar citām prioritātēm kā panākt ātru konfiskāciju e, finansēm, kā izsekot finanses, kā iesaistīties pareizā brīdī, kad šī finansējumi tiek e, pārstrādāti, apmazgāti. Tā, atmazgāti. Tāpat arī mēs esam runājuši par pasākumiem, kas ir vērsti pret mafiju, un tas viss ir paredzēts, lai palīdzētu darba attiecīgajām eh, varas iestādēm rīkoties veiksmīgāk. Ir tieska organizētā noziedzība, eh, ir iesākusies no Itālijas un tagad tā ir klātesoša visur. Un arī Eiropadome ir izteikusies par nepieciešamību pieturēties pie pret mafijas lēmumiem, jo ja nav sadarbības un uzticības starp dalībvalstīm, tad rezultāti nebūs tālijoši. Ir nepieciešama sadarbība ar trešajām valstīm, lai cīnītos ar e, citām organizētās noziedzības e, parādībām, ar narkotiku, kontrabandu, cilvēku kontrabandu mēs mēģinājām šo tekstu padarīt vieglāk lasāmu un mēģinājām arī iekļaut cīņu pret noziedzību valstīs, kur šis temats nav pietiekami attīstīts. Mēs mēģinājām izsakot tam, kā Eh, par eh, vadoties pēc rīcības eh, spriest par to, vai pastāv organizētā noziedzība. Un mēs gribam piedāvāt risinājumus, ko var pieņemt visi, it īpaši, ja noziedzība slēpjas aiz valsts iepirkumiem. Ir acīm redzam, ka mēs nemēģinām E, panākt kādu savu veidu spīdzināšanu, e, kā rezultātā ciestu nu, notiesātie, bet mēs vēlamies panākt to, lai justīcijai ir būtu iespējas cīnīties e, pret šo mafiju un pārtraukt, pārtraukt noziedzniekiem savas darbības, tā skaitā tad, kad tie atrodas ieslodzījumā. Bez tam sociāliem mērķiem ir jādod iespēja izmantot šos īpašums, kas ir atņemti mafijai. Spānijā un Itālijā šī sistēma jau pastāv, to vajadzētu attiecināt arī uz citām valstīm. Tālāk, publiskajā sektorā, kur balto apkaklīša noziedzība ir ievērojama, ir jārod jauni risinājumi, kā cīnīties pret noziedzību. Bieži vien tie ir administratori, kas labveic E, savu darbu, bet viņu vidū ir tādi, kas ir mazāk rūpīgi, un atsevišķi no tiem ietilpst e, patiesās mafijas struktūrās. Pirms kāda laika referenti izstrādāja programmu, un es ceru, ka šī programma varēs tikt virzīta tālāk. Tad, kad mēs runājam par Itālijas modeli, es domāju šeit par Itālijas likumdošanu, kas ir avangārdā, varbūt tāpēc, ka organizētā noziedzība ir radusies Itālijā ir bijuši dažādi likumdošanas etapi pēdējo gadu gaitā, kas ir noieti un kam vajadzētu kalpot kā atsaucas modeļiem citām valstīm. Noslēgumā es vēlos sacīt, ka esmu pārliecināts par to, ka cieša sadarbība, kas ir izveidojusies šī dosie sakarā, mums e, dos iespēju izbaudīt rezultātus. Barcelīno kundze. Grazie alla. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es arī gribētu pateikties referentei. Alfāno kundzes darbs noteikti nebija vienkāršs. Viņai bija arī ļoti ilgi pie šī jautājuma jāstrādā. Un sarežģīts šis darbs ir tāpēc, ka šis aptvērums ir ļoti plašs un šeit vienmēr pastāv risks, ka eh, tad. Uh, tiek izmantota tā pieredze, kas eh, ir zināma, piemēram, Itālijas pieredze, un, diemžēl, ir šī Itālijas pieredze, mūsu valsts jau ilgi cieši no šīs problēmas, un tāpēc eh, arī ir vajadzīgi šie instrumenti, lai pret to cīnītos. Bet nevajadzētu runāt tikai par mafiju. Uh, par šo jēdzienu. Tā ir viena veida organizētā noziedzība, bet ir arī citi fenomeni, kas ir attīstījušies sākotnēji mafija tika uzskatīta galvenokārt par Itālijas dienvidu problēmu vai tikai Itālijas problēmu. Mūsdienās mēs redzam dažādas mafijas arī citās valstīs. Uh, 133. Kirkopa kunga grozījums, to izlasīju, un tur tiek norādīts uz uh, to, ka šeit ir jārunā par mafiju un citām organizētās noziedzības formām. Tātad šo mafijas uh, tematiku nevajadzētu pārspīlēt, uzsvērt, protams, tas ir jāņem vērā, bet abi šie jēdzieni, mafija un organizētā noziedzība, sadar kopā. Katrā ziņā šeit ir darīšana ar pasaules mēroga problēmu un nevis problēmu, kas skartu tikai Itāliju vai Itālijas dienvidus. Un tā tas ir, jo a, noziedzīgā pasaule ir sapratusi, ka viņiem arī ir jāglobalizējas un pietiekam ātri to arī izdarījusi. Ņemot vērā šo sarežģīto situāciju, vajadzētu arī varbūt eh, atbā, um, izmantot to, kas eh, Itālijā jau ir sevi pierādījis kā labi instrumenti. Sonja Alfāno eh, un kompromisa grozījumi padarīja šo tekstu tādu vienotāku. Tagad ir ļoti labs dokuments, un no tā Eiropas pilsoņi noteikti iegūs. Paldies, Kračetas kungs! Es gribētu pievienoties tam, ko sacīja iepriekšēji runātāji eh, un referente. Un arī tie, kas piedalījās šī kompromisa teksta sagatavošanā. Tas ir veiksmīgs teksts, jo tas ir lieliski referents darba auglis un arī tajā ir snieguši savu devumu daudz parlamenta deputāti. Atsevišķas lietas, ko es vēlos sacīt, jo, lasot ziņojumu, man šķiet, ka ir atzināmi novērtējumi, ko man ir bijusi iespēja uzklausīt un pie kuriem es vēlētos atgriezties. Pastāv zināmi aizspriedumi šī temata sakarā. Un Es gribētu izteikties pilnīgi skaidri. Mēs neviens nebijām sašuts tad, kad Savienotās valstis pieprasīja banku, eh, teroristu banku datu nodošanu. Neviens nesauc par skandālu pēdējo gadu laikā tad, kad Spānija pieņēma ļoti stingru pretterorisma eh, likumu, eh, it īpaši tāpēc, ka Spānija saskārās ar terorismu. Un tā ar savu likumdošanu varēja izveidot Eiropas modeli šajā sakarā. Neviens neuzskatīja par cilvēktiesību pārkāpumu tad, kad notika datu nodošana, lai cīnītos pret terorismu. Aizvien biežāk Eiropā mums ir kinematogrāfa redzējums uz mafiju. Mēs paturam prātā to, ka viņi dzīvo luksusā, ka tie ir cilvēki, kas ir savu godu kodeksu ar ģimenes vērtībām, kas nebūtu nav tik ļauni, un tas viss kopā ar skaistajām e, Sicīlijas e, e, ainavām, ar, ar kaktusvīģiem, ar ar 19. gada mūziku uh, eh, uh, eh, uh, eh, dibēnu plānā ar gepardiem, bet nedrīkst aizmirst to, šod, to, ka šodien mafija strādā ar kokaīnu starptautiskā arēnā. Mafija jau ir organizētā noziedzība. Mafija tirgojas ar ieročiem, neaizmirsīsim to. Mafija tirgo ieročus teroristiem. Mafija strādā ar starptautisko terorismu. Un tie Eh, visi ir saistīti ieroču, eh, narkotiku un cilvēku tirdzniecības, eh, kas ir vislielākais cilvēktiesību pārkāpums, jo pirmie upuri šeit ir sievietes bērni nepilngadīgiem. Un Eiropas ceļu malās mēs redzam jaunas meitenes no visām pasaules vēlām, kurām ir jāpārdod savu miesu šis, šī ir parādība, ko mēs sākam skatīt izolētā veidā, bet kā jūs vēlaties, lai narkotikas tiktu nogādāts no Kolumbijas līdz Beļģijai vai Amsterdamai, ja nav starpnieku? Vai Kolumbijas mafija ir pietiekama pats, ja tai ir paramilitāra armija pēc visiem pat Kozā eh, Nostra nav strikti Itālijas modelis. Eh, Dienvidamerikā ir tieši tāds pats modelis ar paramilitārām struktūrām, ar mafiju, kas ir iespiedusies šo valstu valdībās un parlamentos. Situācija, kas ir pilnīgi degradējusies, un starptautiskā līmenī rezultāti ir katastrofiski. Es vēlos atgādināt, ka februārī Savienotās valstis uzsāk operāciju, lai aizturētu mafijas locekļus, kas bija 180 eh, cilvēki tikai Savienotajās valstīs. Eh, Eiropā nekad vēl nav notikusi šāda veida operācija. Kāda tad ir teiza vakar Briselē tika aizturēts um, bēglis no Sicīlijas, viņš ir Jakolino kunga kaimiņš, viņš dzīvo arī no manīm 50 km attālumā. Un regulāri mēs saskaramies ar šiem personāžiem. Sākotnēji man bija grūti likt saprast to, ka mafija ir visur esoša, bet beidzot Beļģijas valdība to ir sapratusi, izdarījusi secinājumus un sākusi eh, aizsargāt tos, ko mafija ir notiesājusi uz nāvi. Šādos apstākļos vai ir normāli, ētiski, ka Eiropā. Eh, Eiropas pilsoņi, tie, kur dzīvo Nīderlandē, Vācijā. Vai viņi tiešām eh, var uzskatīt, ka organizētā noziedzība mafijas viņiem neatiec? Viņi to varbūt tiešām domā, bet redzēsim, vai tā ir eh, taisnība. Taču vai šīs valstis var pieņemt to, ka ir Eiropas pilsoņi, uh, kuri ir bijuši liecinieki tiesā, kuri ir denoncējuši noziedznieki savās valstīs un kurus apdrauda e, mafija un vi, tiem netiek nodrošināta nekāda veida aizsardzība. Šeit nav runa par to, lai sacītu, ka mafija pastāv pat Vācijā, pat Beļijā vai Nīderlandē. Es saprotu, ka Eh, cieš nacionālais lēpnums, un Nīderlandieši teiks, nē, nē, mēs jau neesam tādi kā Itāļi, un mūsu vēsture ir pilnīgi atšķirīga no Itālijas vēstures. Tomēr mēs vēlamies, lai starp šīm valstīm pastāvētu solidaritātes minimums, jo, ja kāds ir mafiozo, tad viņš ir mafiozo gan Itālijā, gan Parīzē, Luksemburgā, eh, Berlīdē vai Dievs zina, kur vēl citur. Tagad ekonomiskajā ziņā Es vēlētos, lai tiktu sagatavots ziņojums par ekonomisko mafiju, par saiknēm, kas pastāv starp e, kriminālo ekonomiku un e, legālo ekonomiku. Un tas pastāv. Tad, kad ir Vācijas toksiski atkritumi vai citas valsts toksiski atkritumi, kas beidz savu dzīvi, e, nu, Neapolis mafijas izgāstuvēs, šeit mēs redzam kādu deģenerētu buržuāziju, deģenerētu kapitālismu, kas eh, cieši sadarbojas ar kriminālām struktūrām un šeit nav runa tikai par, eh, par to, lai mēs noskaidrotu, ka māfija ir izplatusies visur un skar ne tikai Itāliju. Mēs lieliski apzināmies, ka ir jaunas mafijas, kas parādās katru dienu Balkānos, Krievijā, citur, un mēs ļoti labi zinām, kā viss notiek. Taču ir labi jāapzinās, ka šodienas organizētās noziedzības modelis lai kur tas izpaustos, iedvesmojas no Koza Nostra, Un ir ne tikai krimināla aktivitāte, piemēram, heroīna tirzniecība, kokaīna tirzniecība vai ieroču kontrabanda, bet netīrā nauda, neatma, kas ir šo aktivitāšu auglis, iekļūst ekonom, legālajā jur, ekonomikā. Un šeit sākas saiknes, kas pastāv starp noziedzīgām darbībām un oficiālo ekonomiku. Bet eh, vai tas notiek tikai valstīs ar izteiktu organizēto noziedzību? Nē, tas notiek visur, jo eh, līdzekļi tiek investēti bagātajās valstīs, kur tas rada peļņu. Un šī iemesla pēc mēs Itālijā apzināmies ka mafija darbojas Palermo un Neapolē, pēc tam investē Milānā vai citās Eiropas valstīs. Tā ir ārkārtīgi daudz investējusi Ungārijā, Rumānijā, Austrum Eiropas valstīs kopumā. Un šis instruments varētu tikt izmantots kā sākuma punkts. Ir tādi, kuri domā, ka šis ir revolucionārs instruments, kas pilnībā mainīs Eiropas likumdošanas vēsturi. Es tomēr gribētu vaļsirdīgi atzīt, ka, manuprāt, šis instruments ir pārāk pieticīgs, ņemot vērā noziedzības patiesās dimensijas vai saiknes, kas tiek uzturētas ar normālo ekonomiku. Šeit nav runa par ziņojumu par mafiju vai Itālijas noziedzību, bet vismaz pirmo reizi Mēs neizliekamies, ka ticam, ka mafija nepastāv, mēs nepievaram acis. Un vēl pusminūte tikai gribu sacīt sekojošo. Cietumu un aizturēto rehabilitācijas problēmas. Esmu e, strādājis pie riska bērnu rehabilitācijas. Es biju brīvprātīgais šajā jomā. Un man ir nācies tikties ar 18-gadīgu jaunieti, kam bija saiknes ar mafiju, kurš sacīja, man nav izvēles, vai nu es mirstu, vai es beidzu dzīvi cietumā. Nav rehabilitācijas iespējams, sakot ar to brīdi, kad ir notikusi sadarbība ar mafiju. Ja jūs gribat atbrīvoties, izkļūt no mafijas, tad eh, jūs tiekat eh, iznīcināti. Tāpēc ir jādomā par to, kā šiem cilvēkiem var dot iespēju integrēties. Bet ir jāsaprot, kas, eh, kas tiek domāts ar mafiju. Un ir jāpieņem sadarboties ar valsti, nevar runāt par pārāk stingriem cietuma apstākļiem. Uh, tu gribi mainīties, tu gribi atbrīvoties no organizētās noziedzības, tad sadarbojies ar valsti. Tālāk, desmit sekundes vēl par valsts iepirkumiem. Ir absurdi, ka šodien mafijos uzņēmums var iegūt eh, nevar iegūt eh, valsts iepirkumu līgumu Palermo, bet pilnīgi legāli piedalīties Berlīnē vai eh, Parīzē šādā uh, Eh, šādā pasākumā. Mūsu mafija, kas, ir, eh, kas tiek likvidēta Sicīlijā, var strādāt citur. Paldies, Kročeta kungs. Eh, es domāju, ka tomēr Kročeta kungs, neraugoties jūsu interesēto izklāstu, jārespektē runas laiks. Ābreks kungs, paldies priekšsēdētāji. Uh, Vispirms, protams, arī gribētu pateikties referentē par priekšlikumu, un, manuprāt, ir svarīgi pateikt, ka organizētā noziedzība un tās apkarošana ir tas jautājums, kas ir darba kārtībā, un tas ir ļoti prioritārs jautājums. Mums ir jāstrādā uh, aktīvāk pie šī jautājuma, un varbūt atkal uh, jāatgūst skaidrība par prioritātēm, un ko Kročetas kungs teica par ekonomisko noziedzību, Tur es viņam pilnīgi piekrītu, tur mums tiešām ir jāaktivizējas. Bet gribētu skaidri pateikt arī to, ka, protams, ir būtiska atšķirība, vai mēs uh, sastādām ziņojumu par mafijas apkarošanu vai par organizētās noziedzības apkarošanu. Un ja mēs uh, runājam par organizētos noziedzības apkarošanu, tad tas eh, šis. Um, ziņojums ir jāveido tā, lai tas būtu piemērojams visiem organizētās noziedzības veidiem, jo pretējā gadījumā krimināla tiesībās, krimināla procesā mums būs problēmas. Bet jāsaka arī, ka šeit ir ideja tādu kā īpašu komiteju izveidot organizētās noziedzības apkarošanai. Man ir diezgan sarežģīti šo ideju atbalstīt. Uh, bet tā ir varbūt pievilcīga ideja šo tematu rūpīgāk papētīt. Tātad te būs atkarīgs tas, kā mēs to visu veidosim un darīsim. Tāpēc varbūt vispirms vajadzētu novērtēt, kā pamatlēmuma izvērtējums izvērtīsies uh, un tad koncentrēties uz konkrētajām prasībām, kas no tā izrietēs. Es domāju, ka šeit varētu parādīties jaunas perspektīvas, un tikai tad mēs zaļie varētu atbalstīt šādas komitejas izveidi. Vispirms um, tātad gribētu arī pateikties par to, ka kompromisa grozījumos ir iekļaut arī mani iesniegtie grozījumi, jo īpaši par pamatiesībām 4. pāntā un par pamatlēmumu par organizēto noziedzību 7. pāntā un par Eiropas prokuratūru 15. pāntā. Manuprāt, tie ir ļoti svarīgi aspekti Un tomēr ir arī jāizsaka kritika vēl šim ziņojumam, un es domāju, ka tas vēl ir jāuzlabo pirms balsojuma. Un īpaši tas attiecas uz tādiem pasākumiem, kā, piemēram, Eiropas izmeklēšanas orders. Šeit, šajā telpā, esam um, arī dažādi ēnu referenti, esmu ēnu referents par Eiropas izmeklēšanas orderi, un uh, Tur ir plašāka kritika nekā 9c pāntā, kā tas te ir formulēts. Proti, ka šis izmeklēšanas orderis ir tāds, ko mēs atbalstām. To es nevaru atbalstīt, to tam, tam es nevaru piekrist, un tāpēc šeit vajadzētu saskaņotāk rīkoties. Nākamais punkts par Eiropas āresta orderi. Arī šeit no Eiropas parlamenta nāk būtiska kritika par tā īstenošanu. Uh, un tāpēc nav piemērot, ja 18a punktā tiek eh, šeit pievienoti papildus izņēmumi. Tātad izņēmumi tiek atcelt Eiropas ārestu orderim, jo mēs kā Eiropas parlaments taču prasajām, lai būtu izņēmumi ārestu orderim, lai būtu atbilstības pārbauda, samērīguma pārbauda, un tāpēc šeit ir jābūt saskaņotiem savā rīcībā, jo te taču nav runa par kaut kādu organizētās noziedzības veidu, par uh, uh, tā apkarošanu ar kaut kādiem konkrētiem jauniem pasākumiem, bet ka jāveido pasākumi tā, lai tie no vienas puses būtu efektīvi un no otras puses ņemtu vērā tiesiskuma principus. Es domāju, ka uh, ir vēl daži citi punkti, kur būtu svarīgi par to diskutēt. Piemēram, otrajā pantā ir šī te saikne starp uh, terorismu un organizēto noziedzību, un tā ir pārāk spēcīgi uzsvērta. Es nedomāju, ka šeit vajadzētu visus mest pār vienu kārti. Nevajadzētu pieļaut arī kļūdu, eh, dažādu veidu organizētās noziedzības eh, formas eh, samest vienā katlā. Un tomēr es domāju, ka šis ziņojums ir labs sākums debatēm, bet vajadzīgs būs vēl zināms laiks, lai uh, to varētu izveidot tādā veidā, ko šeit varētu balsojumā arī pieņemt. Jo pretējā gadījumā mēs saskarsimies ar grūtībām citos ziņojumos, ja šeit neko nemainīsim. Paldies! Vielen dank! Paldies! Kirkop kungs, lūdzu jums vārds. Late president, um, can I just uh, make two points? Atvainojos, ka nokavējos. Man ir divi komentāri. Viens no tiem ir šāds. Man šķiet, ka mums te ir paradums steigties pieņemt jaunas direktīvas un pieejas, lai gan mums jau ir struktūras, kuras ir ideāli piemērotas eh, eh, darbības veikšanai, ja vien mēs būtu pietiekami interesē, ieinteresēti. Un te es runāju par 2008. gada eh, pamatlēmumu par organizēto noziedzību. Vai mēs taču varētu atbilstoši īstenot šo lēmumu. Otrais, ko es gribētu pieminēt, kad mēs atkal un atkal runājam par organizēto noziedzību, e, man šķiet, ka atsevišķi šīs komitejas e, biedri e, pieturas pie pārāk šauras pieejas un sniedz tādus nacionālistiskus piemērus. Iepriekšējā sanāksmē, kurā mēs runājam par šo tēmu, es teicu, ka mēs savā komitejā eh, neatkarīgi no tā, kādas problēmas pastāv konkrētās eh, valstīs, tātad mēs nedrīkstam, nedrīkstam eh, koncentrēties uz konkrēt, risinājumiem konkrētām valstīm. Uh, Šeit, šajā komitejā, mēs runājam par eh, noziedz, eh, organizēto noziedzību, kas nepazīst robežu. Mēs runājam par eh, noziedzību, kur neviens nešķiro, vai tie ir bērni, vai runai par narkotikām, vai ekonomiskiem noziegumiem. Tad tas, ko es vēlos teikt, ir mums ir jāpaplašina sava pieeja. Uh, Mums ir ļoti skaidri jāparāda, ka e, mēs, ne, e, mēs nenovirzīsim savu uzmanību uz e, eh, ša, šauriem piemēriem. Ja mēs izveidojam institūcijas, tad tām ir e, jāizteno plašāka pieeja un tām ir jāizmanto pašreizējie pamatlēmumi un citi mehānismi. E, Manuprāt, eh, tā ir pieeja, kuru es un mani kolēģi atbalstītu šajā jomā. Tagad, Tagad Alfāno kundze, lai noslēgtu diskusijas. Paldies, priekšsēdētāji! Es mēģināšu atbildēt uz uh, kolēģu izteikumiem. Sāksim ar Jakolīno kungu, kurš runāja pār grozījumiem valsts iepirkuma sakarā. Esmu pārliecināta, ka mēs varēsim tekstu vēl uzlabot. Katrā ziņā mēs pie tā strādāsim, un es iedomājos šeit, ka mēs varēsim uzlabot kompromisus. Taču gribu pasvītrot to, ka šī grozījuma saturs attiecas uz 2004. gada direktīvu par valsts iepirkumiem, un lasot šo direktīvu, es aptvēru, ka mēs esam iekavējušies direktīvu, kas ir pieņemta 2004. gadā. Pāredzēja to, ka notiesātie nevar piedalīties valsts iepirkumos. Tā ir direktīva, kas ir pieņemta 2004. gadā, es jau sacīju. Turklāt šī direktīva bija uh, visai maz transponēta dalībvalstīs, kuras atļāvās to interpretēt visai elastīgā veidā. Atsevišķi izmantoja to, lai izslēgtu atsevišķas personas no publiskajiem tirgiem, un pēc, pēkšņi pamanīja, ka ir kļūdījušies, un otrādi. Bet vēl vienreiz mēs noka, iekavējāmies, jo jau kopš 2004. gada mēs mēģinām kaut ko darīt, un šodien mēs mēģinām rast saskārsmes punktus, lai šī direktīva eh, pēc 2004. gada direktīvas septiņas gadus vēlāk varētu tikt piemērot pareizā veidā, un es ceru, ka šis ziņojums piešķirs jaunu elpu Ieteikumi, kas ir šajā grozījumā, ir guvuši apstiprinājumu arī Kokobu, kur tika runāts par valsts finansējumu novirzīšanu no organizētās noziedzības puses. Ja kolienokums, esmu pārliecināti, ka mēs atradīsim vēl punktus, kurus sakarā mēs varēsim strādāt, uzlabot šo ziņojumu. Tālāk par 40 bis grozījumu un ieslodzījumu cietumā. Gribētu sacīt to saviem kolēģiem, kas nav itālieši, ka šajā cīņā pret organizēto noziedzību dalībvalstīs. Šeit nav runa par kādu konkrētu valsti. Šeit eh, tas nav mūsu mandāts. Kirkopkungs bija klāts un 143. grozījums attiecas uz mafiju un citām starptautiskām struktūrām. Tāpat arī es gribētu sacīt kolēģi Melbrehtam. Pēdējo gadu gaitā Man ir nācies apmeklēt Itālijas cietumu, un šis Jakolino kunga pieminētais uh, stingrais cietums nav cietums, kurā tiek īstenot spīdzināšana. Drīzāk tie ir nepilnīgi Itālijas cietumi, kurus apdzīvo ieslodzīto skaits, kas eh, praktiski divas reizes pārsniedz paredzēto. Taču, eh, kas ir domāts ar šo īpašo režīmu, tas nozīmē atrasties kamerā, kur ir aprīkota ar kondicionētu gaisu, ar televīziju, ar, ar, tur saņemams avīzes, bet stingrais īpašais režīms nozīmē kontaktu izslēgšanu ar citiem ieslodzītajiem, kas varētu savukārt kalpot eh, kā informācijas noplūdu tālāk organizētās noziedzības vidē bet eh, manī vieš bāžas um, tās personas, kas eh, atrodas eh, cietumos Itālijā par sīkiem pārkāpumiem, migrācijas noteikumu pārkāpumiem, tam līdzīgiem, un kur ļoti bieži pat nezina ka viņiem ir tiesības uz uh, soda pārskatīšanu, jo nav neviens, kas uh, tulks, kas varētu izskaidrot uh, eh, viņa tiesības. Bieži vien astoņas personas ir vienā kamerā, un tad, kad mēs runājam par šiem stingrajiem cietumiem, tiem ir krietnas vien priekšrocības salīdzinām ar citiem, jo tie atrodas individuālās kamerās. Pirms pusotra gadā es tikos ar Totorino, kas ir šefu šefs. Viņš man parādīja savu kameru. Tur bija kondicionēts gaiss, kas bija tikko iekārta, bija tikko uzstādīta. Ja jūs domājat, ka Itālijas administrācijas birojos uh, nav uh, kondicionieri, tad iedomājieties, kas notiek cietumā, jo, piemēram, Itālijas eh, izmeklētāji tieši strādā mm, birojos bez eh, gaisa kondicionieriem. Eh, Tālāk eh, Borsilīno kungs un Kročetas, eh, Borsilīno kundze un Kročetas kungs runāja par upura aizsardzību. Mēs mēģinājām likt uzsvaru uz šo upura aizsardzību, viņu ģimenes tiesībām un it īpaši uz liecinieku aizsardzības programmām. Mēs skatījām šo aspektu ņemot vērā sadarbību ar justīciju un par šo personu tiesībām, kas nu. No denonsē noziegumus, kas sniedz atbalstu izmeklēšanai un juridiskām procedūrām. Šobrīd ir jāatzīst, ka aizsardzība ir visai zemā līmenī. E, viņiem praktiski netiek pievērsta uzmanība, un es gribētu ar šo ziņojumu pasvītrot šo lietu aspektu. Tas, par ko es paužu gandarījumu, tas, ka tie ir zaļie, kuri ar atvērtu garu e, skata šos jautājumus, un es arī vēlētos atzīt, ka mums nav nodoma veidot jaunu institūciju. Ir tiesa, ka tādas jau pastāv. Kirkopkungs arī to norādīja, ka ir krietni skaits e, institūcija, kas nodarbojas ar cīņu pret organizēto noziedzību. Tomēr e, šīs e, pašas struktūras, un es domāju par Eiropolu, Eirojust, diemžēl nesadarbojas viena ar otru. Katru reizi, kad mēs par to runājam, pastāv iespējas, ka pastāv neusticēšanās atmosfēra starp šīm uh, struktūrām, un to vēlreiz man nācās konstatēt aprīļa uzklausīšanas reizē. Bez tam viens no Interpola ierēģiem to apstiprināja šīs uzklausīšanas laikā. Un es gribētu eh, redzēt, vai tiktu izveidots jauna, eh, izveidot jauna provizora struktūra, un vai šādā gadījumā mēs varētu organizēt tikšanos starp visām interesētajām pusēm. Un šeit eh, Kirkopa kungam ir taisnība, ir jābūt eh, interesētībai no visām Eiropas Savienības struktūrām. Es, es to skatu kā struktūru, kurā varētu apvienot visu, ko var darīt organizēt, cīņas pret organizēto noziedzību ietvaros, kas vēl nav pabeigts līdz šim. Ir ļoti labi apmainīties ar pieredzi cīņā pret organizēto noziedzību, un šī šāda struktūra būtu tikšanās punkts. Mēs mēģinājām iekļaut visus eh, grozījumus, protams, Albrechts mums runāja par 9C punktu, norādot, ka ir jāstrādā stingrāk un tālajošāk šī punkta sakarā. Bet mēs negribējām pēc būtības skatīt lietas, kas vēl nav precīzi definētas. Tomēr šeit ir runa par instrumentu, kas varētu būt ārkārtīgi noderīgs cīņā pret organizēto noziedzību. Savukārt, runājot par eh, tevis norādīto salīdzinājumu, es nevaru piekrist, mēs nevaram visu salikt vienā groziņā - terorismu, organizēto noziedzību. Un, protams, mēs uzklausījām dažādu deputātu novērojumus un pašreizējās saiknes starp eh, organizēto noziedzību un terorismu. Uh, nav patiesi organizētas saiknes, taču tomēr pastāv risks, jo iespējams nākotnē izveidosies patiesa sinerģija starp šīm abām parādībām. Un šī iemesla pēc mēs ņemam vērā bāžas, ko pauda Eiropola. Ribadisco Eh, es eh, domāju, ka esmu atbildējis uz visiem jautājumiem. Es gribu vēlreiz pateikties ēnu referentiem un kolēģiem, kas ir iesnieguši grozījumus. Tas dos mums iespēju veikt pēdējo pārskatīšanu. Un es ceru, ka Šis ziņojums tiks pieņemts. Es domāju, ka atbildēju uz visiem jautājumiem. Alfano kundze, pabeigsim skatīt šo punktu, jo laiks e, rit uz priekšu un mums ir darba kārtība, kas mums uzliek pienākums, taču jūs sacītais saistībā ar Totorino kameras e, kondicionēto gaisu, kas ir visu šefu šefs Mm, tas bija ļoti būtiski. Neliels precizējums. Pilnībā piekrītu šī stingrā režīma cietuma uh, definīcija, kas nozīmē pilnīgu izolēšanu no slēgtību no ārpasaules, lai turpinātu kriminālu aktivitāti. Bet tagad runājot par ikdienas cietumu, jo jūs uh, secināsiet, ka labāk Itālijā ir atrasties stingrā režīma nekā vienkāršā režīma cietumā. Un tā kā Itālijas, eh, Spānijas un Grieķijas eh, situācijas ir līdzīgas, ir jādomā piemēram par 60 tūkstošiem uh, aizturēto. Viena trešā daļa nāk no cita trešajām valstīm. Un es atgādināšu to, ka 10. un 11. decembrī 2009. gadā par, pēc parlamenta priekšlikuma mēs pārskatījām finanšu resursus dalību valstīm. norādot pārlieko aizturēto daudzumu no trešajām valstīm. Mēs paredzējām finansējumu, lai pārstruktūrētu kameras Eh, aptuveni, kā tas bija runāts rehabilitācijas sakarā. Un man bija iespēja diskutēt ar atbildīgo šī projekta direktoru. Un mēs varēsim pie tā atgriezties tad, kad 2014. gada finanšu perspektīvas būs izstrādāts Alfano kundze. Tik tiešām izklausās pēc anekdotas, bet pilnīgi pareizi, ka šis aspekts tiek pasvītrots vēl jau vairāk tāpēc, ka pārapdzīvotība cietumos nav nekāda Itālijas e, ekskluzīva parādība. Tomēr būtu noderīgi tas, ka jūs mums nosūtāt vēl citus komentārus, un mēs no savas puses turpināsim savu darbu. Uzskatām, ka diskusija ir pabeigta, un pārējām pie nākamā punkta 13 explosive. Nākamais punkts ir par sprākstvielu prekursoru tirdzniecību un lietošanu. Jūsu mapēs uh, Jān, jums ir Jāna Mūdera, mūsu referenta uh, ziņojums par sprākstvielu prekursoru tirdzniecību un lietošanu un par uh, to, ka vis, cilvēkiem, kas nav ne, neskaidrs, kas ir nespeciālisti, vajadzētu ierobežot piekļuvi šādām vielām, uh, lai viņi nevarētu izgatavot uh, eh, sprākstvielas mājas apstākļos. Un tagad Mulder kungs prezentēs šo uh, ziņojumu projektu. Mulder kungs, jums vārds. Paldies priekšsēdētāji. Es domāju, ka komisijas priekšlikums ir apsveicams un ļoti labi, ka eh, tā ir regula, nevis direktīva, un ka tas eh, jāīsteno visās valstīs vienādi. Kad mēs īstenosim šo priekšlikumu, tad mēs samazināsim teroristu noziedznieku uz, uzbrukumus eh, Eiropā. Tādēļ šis priekšlikums ir ārkārtīgi apsveicams. Uh, Es domāju, ka vielu saraksts, kur komisija ir iekļāvusi, ir tiešām uh, uh, visaptvarošs. Ja ķīmijas nozarē ir citi priekšlikumi, varbūt mēs tos varam izskatīt. Tomēr mans birojs ir paudis apmierinātību ar vielu sarakstu, kas tiešām ir uh, visaptvarošs. Varbūt nevajadzētu iekļaut pārāk daudz grozījumu komisijas uh, priekšlikumā. Es uh, piedāvāju, ka mums vajadzētu ievērot priekšsēdētāju konferencē pieņemto lēmumu uh, šā gada martā par deleģētajiem aktiem. Komisijai būs centrālā loma un tā varēs paplašināt sarakstu nepieciešamības gadījumā, un parlaments un padome, ja Eh, nepieciešamības gadījumā ierosina papildinājumus. Grozi, ir atsevišķi grozījumi, kuri eh, nav vēl iekļauti ziņojumā. Un eh, tāpat ir radies jautājums, kā tad definēt aizdomīgu rīcību un to, kā var paredzēt, ka konkrēti cilvēki vēlas ļaunprātīgi izmantot šādas vielas. Tātad, ja kāds, eh, kāds ievēro darījumu, eh, kas rāda šaubas, tad, protams, to var uzskatīt par šādu eh, aizdomīgu rīcību. Tāpat arī es ierosināšu papildu grozījumus, kas garantē cilvēku privātumu, iesaistīto cilvēku privātumu. Tāpat arī mēs pievērsīsim uzmanību datu drošumam, kā arī e, datu saglabāšanai. Un es piedāvāju divu gadu periodu, kurā varētu šādus datus glabāt. Tad priekšsēdētāji īsumā tādi ir mani komentāri pār komisijas priekšlikumu, kurš, manuprāt, ir apsveicams un labs. Paldies! Paldies, Malderkungs! Kā es saprotu, mums ir komisijas pārstāvis. Diks Haimans un arī prezidentūras pārstāvi, polijas prezidentūras pārstāvi. Varbūt eh, kāds no pārstāvjiem vēlas komentēt un izteikties šajā brīd, šobrīd. Ja nē, tad uzklausīsim mūsu kolēģus. Maķie kundze, lūdzu. Merci, Paldies, priekšsēdētāji. Paldies referentam par uh, paveikto darbu un man ir daži jautājumi, ko gribētu uzdot komisijai. Gribētu noskaidrot četrus punktus. Pirmkārt, par regulas aptvērumu. Kāpēc aptvērums ir uh, ierobežots, kāpēc tas neatiecas uz profesionāļiem? Tur taču ir skarta mūsu pilsoņu drošība, piemēram, uh, Ja teroristu organizācija deklarētos uzņēmuma reģistrā kā profesionāla organizācija, tad viņi bez kontrolas varētu iegūt jebkurs no šiem produktiem, kas ir pielikumā. Un trešais eh, pāns eh, definē eh, jebkādu fizisku vai juridisku personu, un ka juridisks persons var izmantot šajā sarakstā nosauktās vielas bez atļaujas. Tātad daudzās dalībvalstīs, es domāju, šī iemesla dēļ uh, būtu labi regulas priekšlikumā iekļaut arī šos te profesionāļus un uh, asociācijas. Otrs punkts attiecas uz iepirkšanu. Uh, pirmajā pielikumā nosauktās vielas, kuru koncentrācija pārsniedz zināms lieksni, uh, var iegādāties tikai licencētās vietās, un to nosaka dalība valstis kurās vietās un praksē. Es domāju, ka to varētu pielāgot un nu, par piemēru var nosaukt Franciju. Piemēram, mums bija vairāk kā miljons privāto um, baseinu un um, droši vien pat vairāk tagad nekā 2009. gadā un tīrīšanai tiek uh, lietots ūdenēšu peroksīts, kas uh, arī ir pirmajā pielikumā nosaukts. Tas ir produkts, kas uh, ir ekoloģisks produkts un ir daudz labāks par chloru. Bet uh, šīs licences ierobežojumi tiešām ir uh, milzīgi. Un ko tad uh, privātpersonām darīt? Ja, kāpēc nevar radīt tādu Eiropas prevencijas un kontrolas sistēmu, kas būtu elastīgāka, kas pircējiem, kas pērk šos te produktus, kas ir pirmajā pielikumā, liktu attaisnot šo pirkšanas iemeslu un uh, parādīt, kur tad viņi tos lietos. Un šajā ietvarā uh, tad pārdevējiem varētu būt pienākums uh, reģistrēt visus pircējus un varbūt norādīt kaut kāds aizdoms aizdomīgas personas, un uh, tas varētu tad ļaut izsakot, kas ir pirkuši šos produktus, un to varētu attiecināt gan uz privātpersonām, gan uz uzņēmumiem, un varētu atrast, uh, kur šie produkti ir nonākuši. Treškārt par pielikumu. Pirmajā pielikumā tiek norādītas vielas, kuras uh, ir, uh, vai, kur ir vajadzīga atļauja, lai tās pirktu, un uh, šeit ir šis nodalījums eh, un, un varētu reģistrēt transakcijas, kas būtu attiecīgas uz visām vielām. Tā tad eh, vajadzētu, tātad šeit ir runa par eh, otrajā pielikumā pievienotajām vielām, un tās būtu vielas, kuras nebūtu tik augstā koncentrācijā. Un tur varētu būt mazāk ierobežojuši režīms nekā pirmā pielikuma vielām. Runājot par aizdomām par zādzībām, sestais pāns saka, ka ir jāziņo par visām aizdomīgām darbībām ar sarakstā nēsošām vielām, no kurām varētu uh, izgatavot uh, spriedzēkļus. Šeit uh, regulā uh, tiek norādīts uh, vielu sāraksts, un tad pārdevējiem būs uh, jāziņo par uh, pirkuviem. Man šķiet, ka no zināmas koncentrācijas uh, ja viela ir zināmā koncentrācijā, tad uh, to var uzskatīt par bīstamu, bet ja nē, tad tā nav bīstama un tur nevajadzētu šos ierobežojumus. Paldies, ja jūs eh, varētu atbildēt jautājumiem, tas būtu jauku. Paldies. Tagad Dionga kungs. Lūdzu, jums vārds. <clears throat> Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos pateikties Mulder kungam par ziņojumu. Un arī par eh, šajā ziņojumā iekļauto, dele, iekļauto punktu par deleģētajiem aktiem. Tomēr ir vairāki aspekti, kuri ir jāizskata rūpīgāk. Pirmkārt, datu aizsardzība un privātums. Mums ir atzinums no Eiropas datu aizsardzības uzrauga. Un te ir vairāk ieteikumi Eh, diemžēl tie nav ņemti vērā un atspoguļoti šajā ziņojumā. Tādēļ mums vajadzētu darīt visu iespējamo, lai šie ieteikumi tiktu iekļauti tekstā. Tas ir ļoti svarīgi. Mums ir jā, jāplūko tas, cik ilgi dati tiek saglabāti Tad viss, tas viss saistīts ar datu aizsardzību. Taču vēlos runāt arī par kaut ko citu. Lasot šo ziņojumu, es sāku iedomāties, ja nu es būtu tāda neliela veikaliņa īpašnieks. Mums ir vairāk jākoncentrējas uz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, ne tikai uz lielajiem uzņēmumiem. Tad šiem noteikumiem ir jābūt eh, izmantojumiem, izmantojumiem arī uh, tad, ja jūs esat neliela, neliela uzņēmuma vadītājs. Uh, runājot ar saviem klientiem, kontaktēties ar klientiem, man ir jānovērtē, vai viņi ir aizdomīgi vai nē. Mums ir ļoti rūpīgi tas viss jāizskata. Es piekrītu Maķē uh, kundzei par uh, praktisko pielietojumu. Tātad ir jāno, jādara viss iespējamais, lai īstenošana būtu pēc iespējas skaidrāka un nepārprotama, un vairāki aspekti manī rada šaubas. Uh, mazie un vidējie uzņēmumi ir uh, jāizvirza priekšplānā. Šobrīd uh, daudzas vielas, kas ir minētas sarakstos, ir, iekļu, ir piemēram tīrīšanas līdzekļu sastāvā. Tie ir pavisam normāli produkti un nav augsta riska produkti. Tātad mums ir rūpīgāk jāizvērtē uh, šo noteikumu īstenošanas uh, aspekti. Paldies! Vai komisija vēlas komentēt un sniegt atbildes uz uzdotajiem jautājumiem? Paldies! Cenšos, centīšos sniegt at, dažas atbildes. Maķie kundzes jautājums attiecībā uz regulas aptvērumu. Kādēļ profesionālie lietotāji ir izslēgti no šīs regulas aptvēruma? Atbilde ir vienkārša. Vairāk kā divus gadus mēs esam diskutējuši ar dalību valstu ekspertiem un nozares ekspertiem par pašgatavotu sprākstvielu pagatavošanu. Un eksperti ir teikuši, ka vislielākās briesmas nāk nevis no profesionāļiem, bet no e, e, cilvēkiem, kur vienkārši iegādājas, tas, e, iegādājas prekursorus veikalā, no privātiem lietotājiem. Profesionālie lietotāji nav pilnībā izslēgti, jo uh, noteikumi par aizdomīgu rīcību tiek attiecināti arī uz profesionāliem lietotājiem. Tātad te mēs apvienojam dažāda veida pasākumus. Uh, profesionāla lietotāja gadījumā mēs izmantojam pašregulāciju, kas uh, padarīs, padarīs šo procesu drošāk nekā tas ir šobrīd. Protams, ka vēl ir jā, jākonsultējas ar ekspertiem, tomēr mūsu pašreizēja nostāja ir tāda. Tad runājot pār atšķirību starp licenci un reģistrāciju. Ir ga viena galvena atšķirība. Ja jūs piesakāties licencei, tad uh, varas iestādēm ir iespēja pārliecināties, vai jums ir sodāmība un vai. Uh, ir kāda informācija par jums, uh, kas, lieci, kas liecinātu, ka jūs varētu ļaunprātīgi izmantot šīs ķīmiskās vielas. Reģistrācijas, eh, reģistrācijas gadījumā jebkurš var iegādāties šīs vielas, jo tikai pēc fakta, pēc vielas iegādes mēs varam pārbaudīt, kurš te to ir nopiecis. Licencēšanas, licencēšanas eh, sistēma ir daudz drošāka ļoti daudzos gadījumos eh, ir alternatīvi produkti, kurus var izmantot, pat ja kaut kādas vielas ir iekļautas šajos projektu e, eh, sarakstos. Piemēram, ūdeņraža peroksīdu var izmantot nelielās koncentrācijās. Ja jūs nevēlaties pieteikties licencei un vēlaties izmantot augstākas koncentrācijas līdzekli, tad jūs vienkārši varat izmantot alternatīvu līdzekli. E, pieprasījumi pēc licencēm ir bijuši ierobežoti, tātad neīpaši daudz cilvēku uz tām pieteikušies. Tāpēc, manuprāt, eh, šīs izcētās problēmas nav nemaz tik eh, akūtas, kā jūs, kā jūs sakāt. Uh, Runājot par sarakstiem, ir ļoti skaidri, no, noteikti skaidra atšķirība starp ķīmiskām vielām, kurām ir viegli noteikt atšķirību koncentrācijas ziņā, tātad tās, kuras var vie, iegādāties bez bažām, un ir tādas uh, vielas, kā piemēram acetons uh, vai heksamīns, kas tiek pārdots nelielos. Uh, uh, nelielās koncentrācijās. Uh, Tomēr, jebkurā, gad, jebkurā gadījumā uz visām vielām attieksies noteikums pār aizdomīgiem darījumiem. Protams, ka mums ir jā, jāpadara, defini, jāprecizē definīcija par to, kas tad, ir uz, kas tad ir aizdomīga rīcība. Vēlos komentēt arī datu aizsardzības jautājumu. Protams, ka mēs esam iepazinušies ar Eiropas datu aizsardzības biroja ieteikumiem. Tomēr mēs neiekļāvām šos ieteikumus šajā priekšlikumā eh, dokumentā subsidiaritātes principa dēļ personas datu aizsardzība attiecas uz visiem datiem, ko, kas ir dalībvalstu rīcībā. Un eh, Eiro, šajā regulāri iekļautas arī citas licencēšanas uh, schēmas. Visbeidzot, par De Junkunga jautājumu par vidējiem un maziem un vidējiem uzņēmumiem. Protams, ka re, licencēšanas sistēma ir daudz drošāka nekā reģistrēšanas sistēma, un sistēmā jābūt pēc iespējas vieglāk īstenojamai. E, mēs, mēs sadarbojamies ar nozares pārstāvjiem, lai noteiktu aizdomīgu rīcību darījumus. Praksa rāda, ka Eh, tad, kad tika iegādāts ūdeņraža peroksīds Londonas spridzināšanas gadījumā, tad tas bija tāds neliels eh, veikaliņš, un, un eh, ja šī veikla īpašnieks būtu paziņojis par aizdomīgu darījumu, tad varbūt šis, tas nebūtu noticis. Vārds Molderkungam lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Vēlos pateikties visiem par komentāriem, un es tos visus ņemšu vērā. Es nezinu, ko Maķiekuns domā par komisijas atbildēm. Tomēr varbūt mums vajadzētu uzklausīt vēl uh, plašākus paskaidrojumus. Kas attiecas uz De Junga kungu, tad es jau savā pirmajā uh, ievadrunā uh, runāju par Eiropas datu aizsardzības uh, biroja ieteikumiem un papildu grozījumiem šajā sakarā, kā arī par aizdomīgas rīcības definīciju. Kas attiecas uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, tad es centīšos uzlabot definīciju šajā jomā, jo mums ir jāaizsargā nelielie uzņēmumi. Es ceru, ka mēs turpināsim lielisko sadarbību un ka mums izdosies pēc iespējas ātrāk īstenot šo lielisko priekšlikumu. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad esam uzklausījuši diskusiju un vajadzētu noteikt galīgo termiņu grozījumu iesniegšanai. Piektdiena, 15. jūlijas 2012. gads. Atvainojiet, 2011. gads līdz pulksten 12. dienām varētu būt tas galējais termiņš. Uh, tad tas ir šo piekdienu. Grozījums var iesniegt līdz šai, šīs piekdienas pulksten 12. Turpināsim izskatīt nākamo darbu kārtības punktu, un tas ir 14. punkts - vienot pieteikšanās procedūru uzturēšanās un darba atļauju izsniegšanai. Mēs jau esam runājuši par šo, eh, par šo jutīgo dokumentu jau, jau sen. Esam izgājuši cauri visam, visam procesam un tagad uh, iep, uzklausīsim referenti, mums kolēģi Veroniku Matjē, par to, kāda ir situācija ar šo dokumentu ņemot vērā to, ka pēdējā trialogā, kas norisinājās 2002. jūnijā, tika panākta vienošanās vienošanās eh, eh, pirmā lasījuma padomes pozīcijā, kas ir eh, zinām arī kā agrīnā otrā lasījuma vienošanās. Uzkla, uzklausīsim, kāda ir situācija, uzklausīsim mūsu referenti Maķē kundzi. Un tāda arī citi trialoga dalībnieki komisijas un padomas pārstāvi varbūt arī izteiksies, jo, jo viņi atrodas šeit tā pamatiekundz lūdzu jums. Merci, Paldies, priekšsēdētāji. Esmu gandarīta ņemot vērā to, ka 29. jūnija trilogā mums izdevās panākt vienošanos ar padomu un visām politiskām grupām ļoti šajā ļoti uh, jūtīgajā dosijā. Pēc ilgām sarunām mums izdevās sagatavot tekstu, kas ir pieņems visiem. Es vēlos pateikties ēnu referentiem, pateicoties, kam šī vienošanās bija iespējama. Un mēs ieguvām vairāk nekā cerējām sarunu sākumā. Pieci elementi vēl bija apspriežami. Mēs paredzējām četrus mēnešus maksimālo termiņu vienotās atļaus izsniegšanai, tāpat arī mēs sniedzām termiņu papildu informācijai, kā, uh, kas eh, nozīmē darba devēju eh, vārdu, adresi vietu, laika, darba vietu atrašanos uz eh, darba laiku. Šī informācija ir visaptveroša, un tā būs opcija dalība valstī, tāpat arī bezdarbnieku piekļuve atbalstam un piekļuve izglītībai, profesionālajai apmācībai. Tāpat arī mēs paturējām savu atbalstu pensiju eksportām Un šī vienošanās ir apstiprināta. Vienīgais punkts at, vēl ir atbilstības tabulas, un teksts to piemin tikai vienā apsvērumā, norādot neskaidrības eh, starp institūciju sarunās. Un mums jāsagaida risinājums horizontālā līmenī, esmu pārliecināti, ka mums izdosies to panākt. Savukārt piedāvāju mūsu prezidentam nosūtīt vēstuli korper vadītājiem, lai eh, šīs, eh, šī vienošanās tiktu noslēgta bez grozījumiem ar Eh, nosacījumi, ka tiek meklēts risinājums atbilstības tabulām. Merci. Now, let's hear. Un tagad uzklausīsim padomi Polijas prezidentūra Agņetskas Skivas kundze. Mister, would you present yourself, please? Vai jūs lūdzu stādītos priekšā? Paldies, priekšsēdētāji. Mani sauc eh, Tomašs Citrinovičs. Priekšsādātāja kungs, Matjē kundze, godātie parlamenta deputāti, padome atbalsta panākto rezultātu, un mēs ceram, ka šo dokumentu, visu šo procedūru varēsim noslēgt pēc iespējas drīzāk. Ja šī te vēstule, kuru jūs minējāt, sasniegs padomi vēl šonadēļ, tad mēs varētu par šo jautājumu runāt Korepērā 20. jūlijā. Thank you. Paldies! Paldies, ka izteicāties tik īsi. Tagad uh, komisija vai kāds uh, komisijas pārstāvs vēlētos kaut ko teikt? Jā, lūdzu. Es ļoti atvainojos, bet kolēģi vēl nav ieradušies, uh, jo mēs nedaudz esam par ātru šo jautājumu sākuši skatīt kolēģi varētu ierasties pēc dažām minūtēm. Jā, jums ir taisnība, tas bija paredzēts 10.30, un mēs riskējam, uh, ka mums varētu būt pārtraukums, pirms varēsim uzklausīt uh, Eurojust priekšsēdētāju, kurš uh, ir mūsu iepašais viesis 15. Uh, uh, punktā, tas ir paredzēts 11. Viņš jau nāk, jā? Ja? Nu labi. Vai jūs domājat, ka komisijas pārstāvi varētu arī ierasties? Es ceru, jo viņi tagad varētu būt ceļā. Es viņus nevaru tagad arī sasniegt nekā. Es neredzu nevienu citu deputātu, kas gribētu izteikties šobrīd šajās diskusijās. Un ja tas tiešām tā ir, tad ļaujiet man vienkārši paziņot, ka runājot par šo punktu, kā tas bija jau paredzēts, es kā Lībe komitejas priekšsādātājs nosūtīšu vēstuli Korapelu priekšsādātājiem par uh, ko, koplēmuma procedūras uh, vienošanās 18. pāntu un lai informētu viņu par vienošanos, kas tika panākta trialogā, bet uh, es domāju, ka tagad būtu tiešām piemēroti uh, paņemt nelielu pārtraukumu šai sēdēji pirms uh, skatīt nākamo punktu, kurā Eurojust priekšsēdētājiem vajadzētu pie mums ierasties, lai tad varētu turpināt skatīt turpmāko punktu, kurš uh, ir, kā jau teicu, Eurojust 2010. gada pārskats. 15 minūtes, vai pēc 15 minūtēm viņš varētu jau ierasties? À, komisijas. Nē, nē, labi. Tad mēs pārtraucam darbu uz 15 minūtēm. Paldies! I don't know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 Dārgie kolēģi! Mums joprojām ir vēl 15 minūtes laika. Tomēr zālē jau ir ieradies Eirodžast eh, priekšsēdētājs Alēds Viljams. Lepni sagaidīsim viņu šajā sanāksmē, un viņš sniegs ieroģas pārskatu par 2010. gadu. Protams, ka tā nav pirmā reize, kad Viljams kungs uzstājas šajā sanāksmi telpā. un tās liecina par lielisko sadarbību, kas pastāvēs starp mūsu komiteju un šo cienīmu organizāciju, kas darbojas e, brīvības, tiesiskuma un drošības jomā. Eirodžast ir viens no vissvarīgākajiem elementiem kopējās uh, brīvības, drošības, tiesiskuma telpas turpmākajā attīstībā. Un uh, tas viss aizsākas 2002. gadā. Eiroģis tika nodibināts 2002. gadā un visi uh, pasākumi, ko Eiroģis ir veicis uh, tiesību sargājošu, dalībvalsts tiesību sargājošo iestāžu attīstībā, ir uh, bijuši eh, tiešām nepieciešami. Tātad mēs uzklausīsim pēdējā gada pārskata priekšlasījumu, un tad mēs varēsim arī padiskutēt. Viljams kungs, lūdzu jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji, par laipnajiem ievadvārdiem. Un tūlīt pat vēlos teikt, ka man tā ir privilēģija un cieņa uh, cieņas apliecinājums, ka es kā Eirožasta pārstāvis varu prezentēt jums gada pārskatu 2010. gadām. Tad jums un komitejai. Eirožast, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīga šī iespēja, jo mēs lieliski apzināmies Eiropas parlamenta un valstu parlamentu lomu, kas ir nostiprināta Lisabonas līgumā. Tad parlaments, parlaments izvērtē mūsu aktivitātes. Mūsu gada pārskats ir dokuments un instruments, kas mūsuprāt varētu noderēt Eiropas parlamentam savu uz, uh, izvērtēšanas uzdevumu veikšanā. Kā komitejas priekšsēdētājs jau norādīja, lai nostiprinātu saikni ar Eiropas parlamentu un valstu parlamentiem, Eirodžast vienmēr ir ar prieku pieņēmis uzaicinājumus no Libe komitejas piedalīties tās sanāksmēs. Ar prieku paziņoju, ka 2010. gada laikā pārstāvji no Lībe komitejas arī ir piedalījušies Eirodžast sanāksmēs Hāgā, piemēram, sanāksmēs ar prezidentūras trijotnes klā, klātbūtni, ar eh, ģenerāla prokurora, eh, prokuratūras pārstāju klātbūtni. Kā jau teicu, tā ir privilēģija uzstāties ar priekšlasījumu, ar, par mūsu gada pārskatu. M mēs ceram, ka šis pārskats e, sniegs noderīgu informāciju Eiropas parlamentam, lai tas varētu veikt izvērtēšanu. Es piedāvāju ar priekšsēdētāju atļauju rīkoties šādi. Savas īsās prezentācijas laikā es pieskaršos trim galvenajām tēmām. Uh, kas parādās 2010. gada pārskatā. Pirmā ir saistīta ar draudiem, ko rada pārobežu noziedzība. Otrā ir, otrais ir tehniskāks jautājums kas ir saistīts ar savstarpējās juridiskās palīdzības un eh, savstarpējās atzīšanas eh, jautājumu tiesiskās sadarbības ietveros Eiropas Savienībā. Un trešais, trešā tēma ir saistīta ar dažiem ieteikumiem par to, kā uzlabot brīvības, drošības un tiesiskuma telpu. Ar jūsu atļauju pirmām kārtām runāšu par draudiem, ko rada pārobežu noziedzība. Mūsu 2010. gada pārskata kontekstā. Un es sākšu ar varbūt tādu pašsaprotamu tēma, bet, manuprāt, tā tomēr jāuzsver vēlreiz, un tā, tie ir draudi no pārobežu noziedzības Eiropas Savienībā. Tad šie draudi nav mazinājušies vai nav tikuši pārtraukti. Tā kā e, Eirožast izskatīto lietu skaits arvien pieaug, kas īpaši izpaudās 2010. gadā, e, mums šobrīd ir ap, aptuveni 1400 lietu, ko mums ir nosūtījuši vai nu mūsu partneri, vai Eiropas Savienības eh, līmeņa organizācijas, kā piemēram Eiropola vai Olaf, kā arī dalību valstis. Varētu būt, ka šo ieroģas nosūtīto lietu skaits nav saistīts ar pārobežu noziedzības pieaugumu. Varbūt Eirožast pēc vairāk kā desmit gadu pastāvēšanas ir kļuvis, kļuvis pazīstamāks kompetentajām iestādēm gan Eiropas Savienībā, gan valstu līmenī. Tomēr, manuprāt, ņemot vērā to, cik stabils ir bijis pieprasījums pēc Eirožast palīdzības, Eh, kaut vai salīdzinājumam, kad mēs tikām nodibināti 2002. gadā, tad mums bija aptuveni 200 lietu, kas mums bija iesūtītas izskatīšanai, bet pagājušajā gadā, kā jau teicu, bija 1400 gadījumu, kas ir septiņkārtīgs pieaugums. Tomēr eh, Pārobežu noziedzība nav, pārobežu noziegumu skaits nav samazinājies, un koordinātoru sanāksmju laikā Eurojust eh, mēs arī esam konstatējuši, ka šo sanāksmu skaits arī ir pieaudzis. Uh, ir notikušas vairāk kā 140 šādas sanāksmes. Un šo koordinātoru sanāksmi laikā mēs spējam Eiropas Savienības pilsoņiem sniegt lielu pievienoto vērtību un aizsargāt viņus no pārobežu noziedzības. Koordinācijas sanāksmes ideja ir ārkārtīgi vienkārša, tomēr, manuprāt, būtu godīgi atzīt, ka šīs sanāksmes ir ārkārtīgi efektīvas. Tās apvieno uh, jeb eh, gandrīz apvieno, jo tas nevienmēr ir viegli, izmeklētājus, prokurorus, tiesnešus, kur ir iesaistīti pārobežu, jeb starptautisko eh, pārobežu noziegumu izskatīšanā. Eh, šie eksperti, tie, kas Eiroģas pārstāvjiem, sēžas pie saruna galda un var ļoti augstā līmenī diskutēt pār uh, svarīgiem jautājumiem un tiek nodrošināta augsta līmeņa tulkošanas pasākumi. Šādi var izstrādāt stratēģiju, piemēram, eh, dažādām pārobežu operācijām. Vēlos sniegt kādu piemēru no mūsu gada pārskata. Tad tā bija operācija, kas saucās Lost Boy. Un tas bija tāds ļoti ilustratīvs piemērs, kas demonstrē, kā tad mēs strādājam. Un arī sniedz uh, ieskatu visos aspektos, eh, kas eh, palīdz Eirodžast pieņemt savus lēmumus. Mums ir gan jākoordinē, gan jāsadarbojas, gan jāatbalsta iestādes, kas izmeklē noziegumus, kā arī prokuratūras. Lostboy šī lieta uh, bija bērnu seksuālās izmantošanas lieta ar interneta starpniecību. Tas viss sākās valstī, kas nav Eiropas Savienības valsts, Norvēģijā, kur tika arestēta persona uz aizdomu pamata par bērnu ļaunprātīgu izmantošanu. Un tas notika Oslo. Es izvēlējos šo piemēru, un piemēri, kur galvenā izstāsmes valsts ir Norvēģija, jo uh, mēs, uh, mums ir pārstāvji arī no tā saucamajām trešajām valstīm, tā skaitā Norvēģijas, Horvātijas un apvienotajām, Amerikas Savienotajām valstīm. Tātad šajā lietā aizdomās turamais tika arestēts Oslo ielās pēc su, eh, tam, kad tika iesniegtas sūdzības par viņu uzvedību. Policija pārmeklēja šīs personas dzīves vietu, ieskatījās šīs personas datorā un līdztekus, līdztekus bērnu ļaunprātīgas izmantošanas attēliem eh, policija atrada dažāda veida kontaktinformāciju un e, arī e, čata eh, kopsavilkumus, un šī persona bija kontaktējusies ar pers dažādām personām no citām Eiropas Savienības dalību valstīm, kā arī ārpus Eiropas Savienības, eh, kā arī ārpus Eiropas Savienības, piemēram, personām no Savienotajām valstīm, Brazīlijas un Afganistānas. Šī eh, šī komunikācija ietvēra cilvēkus no visas pasaules. Un tādēļ tika uzaicināts, uh, uzaicināts pārstāvis no Norvēģijas, kurš, uh, kurš nekavējoties sakontaktējās ar attiecīgo Eirodžast pār, uh, pārstāvniecību personālu, personālu un paziņoja pār bērnu ļaunprātīgas izmantošanas gadījumiem. Uh, šie noziedznieki apmainījās ar uh, ieteikumiem par to, kā labāk izmantot bērnus. Un Eiropas Savienības dalību valstīs to bija visvieglāk paveikt. Eirodžast nekavējoties uzņēmās šo lietu un tika veikti pasākumi, uh, un norganizēta koordinācijas sanāksme, lai apvienotu pārstāvis no dalību valstīm, kur tika konstatēti šie noziedzīgie nodarījumi, kā arī pārstāvji no valstīm, eh, kas nav Eiropas Savienības dalību valstis. Ļoti drīz kļūs skaidrs, ka ir jāpieņem lēmumi, un Eirodžast eh, rīcībā ir iespējami līdzekļi, lai šādus lēmumus pieņemtu. Mēs, kā jau teicu, esam eksperti konfliktu risināšanā starp eh, dažādām jurisdikcijām, kur viena dalībvalsts varētu teikt, ka tā ir kompetentāka kaut ko veikt, un, un otra dalībvalsts arī vēlas uzņemties eh, kaut, kaut kādu lietu. Šajā lietā bija kāds sarežģījums, un tas bija saistīts ar personu, noziedznieku, bērnu izmantotāju, kurš bija ceļojis ārpus Eiropas Savienības. Un ieņēmis uh, amatu Eiropas, atgriezies Eiropas Savienībā un ieņēmis amatu Eiropas Savienības uh, iestādē. Šai personai nebija sodāmības, vismaz attiecīgā dalība valsts to nezināja, un diemžēl šis uh, bērnu izmantotājs bija, eh, bija kļuvis par eh, kādas labdarības organizācijas darbinieku apvienotajā karalistē. Tātad viņš darbojās labdarības organizācijā, kuras mērķis ir aizstāvēt bērnus, lai gan viņš eh, bija pārliecināts bērnu izmantotājs. Šādos apstākļos konkrētās dalībvalsts varas iestādes īsti nevēlējās atvēlēt res resursus šīs personas novērošanai, jo šai personai netik, nebija konstatēta nekāda sodāmība bērnu izmantošanas jomā Eiropas Savienībā. Tomēr šajā lietā Eirodžast izdevās pierunāt dalībvalsti uzņemties izmeklēšanu. Un tās liecina par lielu, lielu atbalstu, ko mēs spējam sniegt dalību valstu varas iestādēm šādos gadījumos. Pēc ilgas izmeklēšanas un grūtību pārvarēšanas, piemēram, kā, eh, kā izveidot Eiropas arestorderus, un kā izturēties pret tiesvedību, kas ir uzsākta jau citā dalību valstī, tika ieroģis organizēja vispārējo operāciju. Šīs operācijas rezultātā vismaz 70 bērni tika izglābti no ļaunprātīgas izmantošanas, kas, e, tika, kas notika koordinēti. E, ieroģis koordinētas e, sadarbības rezultātā. Uh, Un mums izdevās izjaukt šo noziedzīgo grupējumu, tā skaitā personu, kas darbojās Londonā. Šī persona, šis noziedznieks, eh, darbojās kā administrators un nestrādāja tieši ar bērniem. Tātad nebija, nepastāvēja tieši risks bērniem šīs, eh, šīs personas nodarbinātības rezultātā. Šī persona tika ieslodzīti cietumā uz vairākiem gadiem. Un dažas no šīs personas iznotajām darbībām bija ārkārtīgi, ārkārtīgi šaušalīgas, piemēram, ļoti mazu bērnu, vienu, vienu gadu vecu bērnu izmantošana. Tad tas bija tikai tāds ilustratīvs piemērs, kādu darbu tad veids Eirodžast, un ir vēl daudz citu piemēru mūsu pārskatām. Tagad vēlos atgriezties pie pamatēmas organizētā noziedzība pārobežu kontekstā. Lietas, ko mēs izskatām, parāda, ka mēs eh, izskatām dažādas grūtības pakāpes lietas. Bet jo sevišķi lietas, kur nav vienkārši risinājuma proporcionāli uh, krāpšanas gadījumi, piemēram, par nelegāli iegūt līdzekļu leg, uh, legalizāciju, uh, ir arī plaši izplatīta liet, lietas veids, un mēs arī izskatām narkotiku, korupcijas un citas, citas lietas. gada pārskatā ir, kā, ir kāds ļoti svarīgs statistikas, uh, statistisks procents. Vairāk kā 90% no lietām iekļauj noziegumus, kas rāda tiešus draudus Eiropas Savienības pilsoņiem, tad tie tā saucamie prioritārie noziegumi. Gandrīz visas mūsu koordinācijas sanāksmes izskata šādus terorisma uh, kādus prioritāros noziegumus, piemēram, kas saistīti ar terorismu, cilvēku tirdzniecību, kibernoziegumiem un citiem noziegumiem pret sabiedrību, ko veids organizētas noziedzīgas grupas. Būtu godīgi apgalvot, ka draudi Eiropas pilsoņiem, ko rada pārobežu noziedzība, nemazinās. Un tas Un par to liecina tā, eh, tas, ka lietu skaits Eirožas tikai pieaug. Vēlos pievērsties ar vēl kādam gada pārskata aspektam, un tas ir saistīts ar revolucionārām izmaiņām tiesu sadarbības jautājumā Eiropas Savienībā. Tātad eh, tā ir pārēja no savstarpēju juridiskās palīdzības uz savstarpēju atzīšanu. Kā jau teicu, tā ir revolucionāra pārmaiņa. Savstarpēja atzīšana ir stājusies juridiskās, eh, sastarpējas juridiskās palīdzības vietā, un šobrīd tas ir iekļauts Lisabonas līguma 82. pāntā. Un šeit savstarpēja atzīšana ir pamatprincips, eh, uz kura bāzes darbojas eh, tiesu sadarbība. Vismaz teorētiski šis mehānisms ir ārkārtīgi svarīgs drošības, brīvības un tiesiskuma telpas saglabāšanā. Un te ir divi pamatprincipi. Pirmkārt, eh, ir pieprasījuma sistēma, E, viena neatkarīga varas iestāde lūdz citu neatkarīgu varas iestādi sniegt palīdzību. Un tad mēs pārējām uz uh, tiesu lēmumu uh, atzīšanu dažādās dalību valstīs. Lai brīvības, drošības un tiesiskuma telpa būtu efektīva, mums ir jāpāriet no centralizētas sistēmas uz decentralizētu sistēmu tā, lai nākotnē vairs eh, nebūtu tā saucamo sastrēgumu tiesu sadarbības jautā, jomā, eh, lai nebūtu problēmu uh, Eh, banku kontu arestēšanā vai, vai mājokļu pārmeklēšanā vai arestu orderu, eh, arestu orderu izsniegšanā. Tad nākotnē mēs izmantosim decentralizēto sistēmu, kur viena tiesa iestāde eh, vienā dalībvalstī spēs tieši nosūtīt savu pieprasījumu tiesu iestādē citā dalībvalstī. Tad pāriešana uz savstarpējo atzīšanu nozīmē, ka uh, eh, Eirodžast ir izvēlējies uh, vienu no visveiksmīgākajiem iespējamiem instrumentiem. Un te man jārunā arī par Eiropas aresta orderi. Ir vairāk kā 13 tūkstoši Eiropas aresta orderu, kas, ir iz, eh, kas 2009. gadā tika eh, iz, eh, izdoti Eiropas Savienībā. Un, protams, ka šis skaitlis tikai pieaugs. Eurojust spēlē tiešām svarīgu lomu, lai nodrošinātu, ka Eiropas arestu orderis praksē tiešām arī darbojas. Ir pastāvējušas uh, grūtības ar Eiropas arestu orderiem aptuveni 208 gadījumos. Tas ir apmēram 20% visu lietu, ko mēs izskatām Eirodžast. Vienkārši piemērs. Saskaņā ar pamatlēmumu pār Eiropas aresta orderi um, mums jārīkojas šādi, jā, vienā dalībvalstī persona tiek arestēta un izrādās, ka vairāk kā viena dalībvalsts vēlas e, tiesāt šo personu, tad Eh, varētu tikt izdoti vairāk Eiropas arestu orderi un rastos jurisdikcijas konflikts. Šagad, eh, piemēram, Beļģijā tika arestēta persona, Beļģijas varas iestādes arestēja kādu personu un izrādījās, ka šo personu meklē e, par noziegumu izdarīšanu ne tikai Beļģijā, bet arī Vācijā un Austrijā kur Eiropas aresta orderi jau bija tikuši izdoti. Šī persona palika apcietinājumā un bija ārkārtīgi svarīgi ļoti ātri atrisināt um, šos, pret, pretrunī, šos pretrunīgos pieprasījumus no Vācijas un Austrijas varas iestādēm attiecībā uz šo Beļģijā apcietinājumā turēto personu. Šajā konkrētajā gadījumā jūs varat iedomāties, kādas grūtības eh, rastos, ja uh, nebūtu tādas organizācijas kā Eurojust, kas šajā konkrētajā gadījumā atrisināja situāciju 72 stundu laikā, ja es nemaldos. Un risinājums bija ļoti vienkāršs. Beļģijas varas iestādes sazinājās ar Beļģijas pārstāvu Eirodžest, viņa sazinājās ar kolēģiem Vācijā un Austrijā, ja Vācijas un Austrijas Eirodžast birojos šie notika savstarpēja informācijas apmaiņa ar dalību valstu varas iestādēm un bija ļoti viegli panākt saprātīgu problēmas risinājumu. Šajā situācijā, kad bija tik iz, tikuši izdoti vairāk Eiropas aresta orderi par saistītiem noziegumiem. Iedomājieties situāciju, ja Eirodžus ne, nepastāvētu un kādas grūtības rastos eh, nosakot, eh, kurš tad eh, var pieņemt lēmumus. Ja, piemēram, attiecīgās, ja, piemēram, rastos valodas problēmas un citas problēmas saziņā. Eirodžast palīdz atrisināt problēmas ar Eirodžast arestu orderi, un šajā piemērā jūs to redzat. Uh, Ir bijušas ar daudz citas grūtības, kas attiec uz Eiropas arestu orderi. Tomēr ko jūs darītu situācijā, kad eh, persona tiek tiesāta, eh, tiek apsūdzēta personai klāt nesot vienā dalību valstī, tad persona nepiedalās tiesā un tad dodas uz citu dalību valsti un šai dalību valstī arī radīsies grūtības tiesāt šo personu. Mums ir arī izdevies ieviest jaunu, mēs arī vēlamies ieviest jaunu instrumentu, un tas ir minēts mūsu gada pārskatā. Uh, un tas ir Eiropas izmeklēšanas orderis. Pārobežu tiesa sadarbības jomā Eiropas izmeklēšanas orderis visdrīzāk radīs revolucionāras pārmaiņas. Šobrīd orderis joprojām tiek uh, izskatīts padomes uh, sistēmā. Uh, Tomēr neapšaubāmi drīz šis jautājums tiks iesniegts izskatīšanai ar Eiropas parlamentam. Kā jau teicu, šī sistēma palīdzētu apvienot visus pastāvošos instrumentus tieši sadarbības jomā Eiropas Savienībā. Un tad mums būtu viens apvienots instruments, kas palīdzētu izvairīties no grūtībām, kurām saskaras eh, praktiķi. Uh, tad pra, praktiķi var uh, rīkoties, var, var, var, uh, nos, no, nu, var sakontaktēties ar citām dalību valstīm dažādos veidos, izmantojot, piemēram, tiesu sistēmas tīklu vai 1959. Konve, gada konvenciju vai. vai citas konvencijas uh, un protokolus. un kā arī Schengenes konvencijas noteikumus. Tad visi šie instrumenti rāda prokuroriem, tiesnešiem un tiesību sargājošo iestāžu darbiniekiem problēmas, kad viņi mēģina uh, apkarot starp, uh, pārobežu noziedzību. Kā jau teicu, šis, šis priekšlikums, kurš drīzumā nonāks ar Eiropas parlamenta apspriešanai, ir ārkārtīgi svarīgs Eirožast ir piedalījies diskusijās par šo instrumentu, un mēs ļoti ceram, ka Lībe komiteja mūs uzaicinās attiecīgos apstākļos ar eh, sniegt uh, savu viedokli par šo konkrēto pasākumu. Vēlos īsumā arī runāt par pēdējo uh, tēmu, ko es uzsvēru gada pārskatā, un tas ir eh, pārobežu tiesu sadarbības uzlabošana nākotnē. Uh, es domāju, ka Eirodžast vārdā man ir jāatzīst, ka pagātnē varbūt mēs esam vairāk pievērsušies praktiskajiem aspektiem tieši mūsu uh, darbam ar uh, tiesu lietām un mazāk uh, skatījušies, kādas mācības varam no tām gūt, bet uh, to mēs tagad apzināmies un līdz ar to mēs ceram, ka varēsim uh, sevi uh, veidot kā ekspertīzes centru šajā tiesu sadarbības jomā. Mūsu gada ziņojuma ietvaros mēs pievērsāmies konkrētiem aspektiem, kur Eirojust ir eh, vai nu atradis problēmu vai risinājumu. Un viens piemērs, kas man nāk prātā, kur Eirojust ir eh, konstatējis problēmu, bet eh, kur mums būs jāvēršas pie likumdevējiem, pie parlamenta, lai meklētu risinājumu, tas ir jautājums par uh, saziņas pārtvēršanu dalību valstīs. Eh, kā jūs zināt, tad eh, eh, tas nav nekas pārsteidzošs, ka tiek noklausīts noziedznieku telefonu sarunas, bet ir noteikumi, kas ir iekļauti 2000. gada konvencijā par savstarpējo juridisko palīdzību, tiesisko palīdzību dalību valstīm. Piemēram, kas notiek, ja kāds uh, narkotika tirgonis uh, brauc no Beļģijas uz Franciju un lieto savu mobilo telefonu, lai gatavotu noziedzīgus nodarījumus, lai piegādātu narkotikas citā dalību valstī. Noteikumi šobrīd ir tādi, ka tā dalība valsts, kura ir ieinteresēta, piemēram, Beļģija šajā gadījumā, uh, kura interesējas par šo personu, kas darbojas Francijā, noteikumi ir tādi, ka šai dalībvalstī ir jāinformē saņēmēja dalībvalsts, ja tā to var saukt, par to, ka tā pārtvers vai noklausīsies kādu telefonu sarunu šīs dalībvalsts teritorijā. Tas viss ir skaisti un jauki, ja dalībvalsts zina, ka tās operācijas mērķis atrodas citas dalībvalsts teritorijā, bet kas tad notiek, ņemot vērā tagadējo tehnoloģiju attīstību, kas uh, bieži vien var notikt, ir tā dalībvalsts, kas meklē šo noziedznieku vai novēro viņu, uh, var arī nezināt, noklausoties šo sarunu, ka šī persona ir citas dalībvalsts teritorijā. Praksē tiesu praksē un uh, juridiskajās aprindās ir tāda, ka sarunas tiek gandrīz vai automātiski vienmēr ierakstītas, un uh, pēc tam šo materiālu tad var izanalizēt, vai tas būs noderīgs uh, kādā noteiktā krimināla izmeklēšanā. Bet tas uzreiz var radīt uh, problēmas, piemēram, par pierādījumu pieņemamību. Piemēram, ja Beļģijas uh, tiesība aizsargājošo iestāžu dalībnieki, darbinieki būtu noklausījušies sarunu citā dalība valstī, tad viņiem varētu uh, teikt, ka šie pierādījumi nav pieņemami tiesā. Jo varbūt, ka noteikumi neļauj šādu uh, automātiski ierakstīšana, līdz ar to šis materiāls nevar tikt izmantots. Tātad jūs redzat uzreiz, ka te var paust argumentus, ka varbūt nevar uh, izmantot pierādījumus, kur ir iegūti, uh, pat ja nejauši, bet tomēr pārkāpjot konvenciju. Un tas ir tas uh, jautājums, tāds detaļa jautājums, uh, kuru Eiro, Eirojust ir identificējis. Un šeit uh, galu galā būtu jārod uh, likumdošanas līmeņa risinājums, uh, parlamenta uh, līmenī. Parlamentam tas būtu jāskata. Bet vispārīgi runājot par nākotni, gada ziņojums, manuprāt, uh, uh, runā galvenokārt par diviem jautājumiem. Pirmkārt, ir uzsvērta informācijas apmaiņas uh, procesa uh, nozīme, un um, to Eirodžas tiešām arī uh, Uh, atkārtot ir uzsver savos gadu ziņojumos. Mums tas ir ļoti svarīgs aspekts un ļoti svarīgi. Tas mums ir tāpēc, ka saskaņā ar 13. mūsu jaunā Eirožast uh, pamatlēmuma pāntu, kas ir spēkā visās dalībvalstīs uh, no 4. jūnija šogad, tātad pavisam nesen, dalībvalstīm ir pienākums sniegt Eirožast detalizētu informāciju par visām nopietnām pārobežu lietām, kurās tās ir iesaistītas un eh, kurā ir iesaistīts eh, trīs dalībvalstis. Tātad šis pienākums nosūtīt informāciju Eirožast ir eh, tiešām ļoti būtisks. Ja mēs nesaņemsim šo informāciju, tad mēs nespēsim sniegt savu pievienoto vērtību tik lielā mērā, kā mēs vēlētos. Tātad šis informācijas apmaiņas e, elements ir ļoti svarīgs, un ziņojumā mēs arī uzsveram, kā Eirožast dod savu būtisko ieguldījumu Eiropola darbā. Mēs e, šeit e, sniedzam tiesisko perspektīvu organizētās noziedzības apkarošanai un arī ziņojumam par teroristiskajām aktivitātēm Eiropas Savienībā mēs dodam savu ieguldījumu. Tātad šis informācijas apmaiņas elements, manuprāt, ir izšķirīgi svarīgs, lai varētu uzlabot uh, um, aizsardzību pret uh, pārobežu noziegumiem Eiropas Savienībā. Otrs svarīgais aspekts, kas, manuprāt, izriet no ziņojuma un ko varētu nākotnē uzlabot, uh, ir vienā vārdā uh, sakot partnerība. Es jau nedaudz pieskāros tam, ka ir jābūt šādai partnerībai ar Eiropas parlamentu, un mēs esam snieguši materiālus parlamentu pētījumiem pavisam nesen, piemēram, ziņojumam par uh, pētījumu, kā, par to, kā organizētā noziedzība Eiropas Savienībā uh, ļaunprātīgi izmanto nodokļu maksātāju naudu. Bet papildus tam mēs ļoti uh, skaidri apzināmies, ka ir nepieciešams uh, arī labāk uh, sadarboties ar mūsu partneriem Eiropas Savienībā darbības līmenī. Un šeit īpaši uzsvars ir jāliek uz mūsu attiecībām ar Eiropolu. Šobrīd Nu, mums ir šīs apmēram 140 koordinācijas sanāksmes, un Eiropols piedalās apmēram trešdaļā no tām. Tas ir uh, ievērojams skaitlis, bet ko, to, manuprāt, vēl var arī uzlabot. Eiropas Savienības uh, lēmums nosaka, ka mums ir pēc iespējas ciešāk jāsadarbojas, un tieši tāpēc abas šīs iestādes atrodas Hāgā. Um, Bet šī sadarbība ir vēl jāuzlabo, kaut arī tā ir ļoti laba. Es domāju, ka runājot par Eiropas parlamentu, par regulu priekšlikumiem, par Eirojust un Eiropolu, eh, cik es saprotu, šādi priekšlikumi varētu tikt iesniegti skatīšanai vai nu nākamā gada vai eh, aiznākamā gada laikā. Mēs kā Eirojust uh, eh, gaidām, ka būs nākamgad šādi priekšlikumi par regulām. Un man šķiet, ka no šī ziņojuma izriet arī tas, ka parlamentārā un likumdošanas līmenī ir ļoti svarīgi, lai šie priekšlikumi tiktu skatīti kopā. Es to saku tāpēc, eh, ka ir tāda īpaša uh, veida sadarbība starp Eiropolu un Eirodžast, un šī sadarbība ir jāstiprina arī ar likumdošanas uh, starpniecību un institucionālā līmenī. Tātad darbības līmenī mēs ļoti labi sadarbojamies, bet uh, Eiropola pamatlēmumā mūs uzskata par trešo pusi. Tātad mēs nebaudām uh, tādu kā privileģētu partnerattiecību uh, modeli, kādu mums vajadzētu saņemt ar Eiropolu. Tātad visā pamatlēmumā par Eiropolu mums ir tikai viens privileģētais partners, tas ir Eiropas uh, tiesu sadarbības tīkls un nevis Eiropols. Nākotnē vajadzētu varbūt padomāt uh, un apsvērt likumdevējiem tādus noteikumus, lai šīs abas institūcijas uh, varētu tikt skatītas tādā ciešākā kontekstā. Turklāt mums ir jāuzdabo arī attiecības, kas mums ir ar Olaf, kā galveno partneri cīņā pret krāpniecību. Un šeit eh, ir runa par Eiropas ekonomiskajām finanšu interesēm, un mēs ceram, ka šis aspekts uzlabosies turpmāko gadu gaitā. Vēl mēs ļoti labi apzināmies arī, ka ir jāpastiprina un jāpadziļina tās attiecības, kas mums ir ar uh, iekšējās uh, drošības komiteju. Eirodžast uh, dod būtiski ieguldījumu Kausīdu komitejā saskaņā 71. līguma pāntu Un es domāju, ka ir svarīgi, lai būtu arī tāds juridiskais aspekts šīs komitejas darbā, kas um, pievērstos uh, tiesību sargājošo institūciju um, aspektam. Bet noslēgumā gribētu vēl vienreiz minēt uh, tādas partnerattiecības, uh, kurās Eurojust, manuprāt, mēs varam tā teikt, ir viens no galvenajiem spēlētājiem, ja ne pats galvenais, runājot par organizētās noziedzības un pārobežu noziedzības apkarošanu. Un te es domāju uh, vienoto izmeklēšanas komandu jautājumu. Šobrīd Eurojust uh, uztur sekretariātu vienotajām izmeklēšanas komandām, šiem ekspertiem, un uh, Mēs arī administrējam finansējumu, kas ir ļoti svarīgi finansējumu tām dalību valstīm, kas vēlas veidot šādas vienotās izmeklēšanas komandas. Mums ir uzticēts pienākums saņemt finansējumu no Eiropas Savienības, izlemt, balstoties uz mūsu pieredzi un zināšanām, kas mums ir Eirožast, izlemt tātad, kā šo naudu labāk iztērēt, kādiem mērķiem, runājot par vienotajām izmeklēšanas komandām. Un es domāju, ka šis process ir tiešām veiksmīgi noritējis un ikgadējā, tātad mūsu gada ziņojumā jūs redzēsiet, ka Eirodžast ir piedalījies apmēram 20 uh, šādu izmeklēšanas komandu darbā. Mēs esam atbalstījuši arī apmēram 25 vai 22 vienotās izmeklēšanas komandas, kas ir vērsušās pie Eirodžast eh, eh, ar lūgumu pēc finansējuma. Un mēs sniedzam ne tikai finansējumu, mēs sniedzam arī um, profesionālo atbalstu, mūsu pieredzi un zināšanas, un tādējādi sniedzam pievienoto vērtību tām iestādēm, kas uh, diendienā cīnās pret eh, pārobežu noziedzību un organizēto noziedzību. Un es domāju, ka es eh, līdz ar to pārā, diezgan daudz laika jau esmu aizņēmis. Paldies! Paldies! Tā tiešām bija mm, liela prezentācija, un tagad eh, mēs varētu dot vārdu kolēģiem diskusijām, un es saprotu, ka kaut gan varbūt komisijas pārstāvi ir uh, telpā viņi laikam nevēlas izteikties par šo jautājumu. Tad mēs uh, saprotu, ka Vēbers kundze grib izteikties. Um, paldies, priekšsēdētāji, paldies par izklāstu. Es domāju, ka mums ir jāatgādina par Eiropas darbu un jūsu aktivitātēm, ņemot vērā to darbību skaitu, kur jūs esat iesaistījušies, un arī ņemot vērā pozitīvu jūsu darba rezultātu apjomu. Es augstu vērtēju to faktu, ka jūs vēlētos, lai Eiropas Savienība uh, Eh, pieņemt likumus konsekventākā veidā. Arī es gribētu redzēt nākotnē, taču, ja jūs uzdodat man jautājumu par to, cik optimistiski es to raugos, tad jāsaka no tā, ko esmu redzējusi pēdējo gadu gaitā, es nebūtu neesmu tik optimistiska. Es nevaru pateikt, vai eiro just eh, pārskatīšana notiktu kopīgi. Es vismaz ceru, ka tā varat notikt konsekventā veidā. Uh, Es gribētu uzdot dažus konkrētus jautājumus, jo es gribētu labāk saprast, tad, kad jūs pieminējāt pievienoto vērtību, runājot par eirojust dēvumu, un es nebūtu nevēlos E, tagad mudināt uz kādu politisku diskusiju, piemēram, tad, kad mēs runājam par pārobežu noziedzību. Taču ir, piemēram, dalībvalsts Dānija, kas atjaunoja robežu kontroli, uzskatot, ka tādā veidā var cīnīties pret pārobežu noziedzību. Jums ir mandāts risināt šādus gadījumus, vai jūs varat pastāstīt, cik lielā mērā robežu kontrolas atjaunošana būtu efektīvs mehānisms, apkaroš, lai apkarotu pārrobežu noziedzību. Jūs pieminējāt arī Eiropas ārēstu orderi, un no jūsu perspektīvas es saprotu, cik noderīgs ir šis pasākums. Tai pašā laikā es saprotu, ka uh, Eiropas eh, pilsoņu vidū ir eh, zinām eh, mm, neizprat par to, cik noderīgs ir šāds arestu orderis, jo ir bijuši ļoti daudz apgalvojumu par tā ļaunprātīgu izmantošanu, tīpaši tad, kad ir runa par proporcionalitātes principu. Piemēram, vakar. Uh, mēs e, uzklausījām polijas tieslietu ministru, un tad, kad viņam tika uzdots proporcionitātes jautājumu, viņš sacīja, ka e, nav nekādu grūtību. Ik visi gadījumi, kas pārsniedz vienu, e, kur sots pārsniedz vienu gadu cietumā, var tikt piemērot šis ar, ar, aresta orders. Šķiet, ka mums ir atšķirīga izpratne par to, kas ir pro, proporcionalitāti, kādi nopietni e, noziegumi ir jāatklāj ar šo ārestu orderi. Un vai jums, kā eirojust, vai jūs uzskatāt, e, esat tādās pašos e, uzskatos par kopīgām izmeklēšanas grupām? Ar prieku es konstatēju, ka šis mehānisms tiek izmantots, bet mans jautājums ir par pievienoto vērtību. Cik eh, laika jūs redzat um, eiro just iesaistīšanā, kādas investīšanas, eh, izmeklēšanas garumā? Un, uh, Katrā ziņā es ceru uz dialogu turpināšanu ar jums. Paldies, Vēbērs kundze, Latfords. Paldies, eh, priek, Viljams kungs. Es eh, tiešām uzskatu, ka jūsu prezentācija bija ļoti interesanta. Un eh, es ar prieku arī izlasīšu jūsu ziņojumu. Es atvainojos, ka nenoklausījos jūsu runu no paša sākuma, jo jūs sākāt skatīt šo jautājumu agrāk. Es ierados nedaudz vēlāk. Uh, Manuprāt, jūs ļoti noderīgi savos strateģiskajos mērķos vai strateģiskajā plānā šajā dokumentā iekļāvāt arī to, ka jūs vēlaties dot ieguldījumu, lai uzlabotu tiesu sadarbību, proaktīvi sniedzot atzinumus eh, Eiropas lēmumu pieņēmējiem. Un es domāju, ka jūs to arī esat daļai darījis. Uh, tikko, un es domāju, ka tas ir ļoti noderīgi. Mums tiešām būtu labi, ja aģentūras mums ziņotu, ko tās dara, bet bieži vien nav tādas radošas idejas, kā kaut ko varētu uzlabot. Bet vai es varētu aicināt jūs projektīvāk darboties un paust viedokli, kāda būtu pievienotā vērtība Eiropas prokuroram? Šajā dokumentā jūs runājat par proaktīvu ieguldījumu Uh, izveidojot 86. panti ietverošo institūciju, es neesmu īsti pārliecināta, kāda jēga, kāda, kāds noderīgums būtu šai institūcijai. Gribētu uzklausīt jūtu, jūsu viedokli. Vēbers kundze jau minēja to, un es gribētu arī pieskarties Eiropas aresta orderim. Vai jūs varētu runāt arī par Anglijas uh, um, dienestu, tātad Crown Prosecution Service, ka viņiem ir jāņem vērā publiskās intereses. Vai jūs domājat, ka šeit var gūt kaut kādas mācības ne tikai no apvienotās karalists, bet arī no citām dalību valstīm? Vai Eirožast uh, dod ieguldījumu arī šajā jautājumā, runājot par proporcionalitāti? Uh, un runājot par uh, Eiropas ārestu orderu un būtiskiem noziegumiem, kad ir runa par padomas komisijas un uh, parlamenta vērtējumu par to, kā strādā Eiropas ārestu orders. Par Eiropolu. Vai jūs varētu pastāstīt, kāda veida šķēršļi pastāv darbībai uh, darbības sadarbībai, šai operacionālajai sadarbībai jūs eh, minējāt, ka Eiropols tā kā nevēlas jūs uh, uztvert kā kaut ko vairāk kā trešo pusi. Viņi neuztver jūs kā privileģētu partneru un šķiet, ka jūs meklējat vairāk tādu uh, ciešāku sadarbību, vēlties, lai būtu attiecīga likumdošana, lai tiktu institucionālā līmenī uh, šī sadarbība uh, uh, definēta ciešāk. Un tas arī viss. Es varbūt vēl par ārestu orderu piebildīšu. Es principā to atbalstu, ļoti atbalstu, bet kā deputāti, kas ir iesaistīti šajā jautājumā, man ziņo par lietām, un tās varbūt politiski un juridiski strīdīgas, un ja jūs uzklausāt kāda uh, Uh, vēlētāja um, viedokli. Man bija viens vēlētājs, kas Grieķijā saskārās ar problēmām un uh, tātad, ka viņš tika attaisnots. Uh. Kāda ir jūsu pieredze? Jo šeit Eiropas parlamentā mēs konstatējam, ka uh, savstarpējā atzīšana tiesu lēmumos um, nav nozīmējusi, ka ir uzlabots uh, krimināla tiesisko spriedumu kvalitāte. Vai jūs uh, vai no Eiropas līmenī vai dalībvalstu līmenī uh, piekrītat, ka E, Eiropas arestu orderim ir jābūt e, taisnīgam, tam ir jādarbojas tādā taisnīgā veidā, un tikai tad tas tiks akceptēts. Paldies, Učas kungs. Thank you, chair. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos piebiedroties tiem, kuri izteica savu atzinību Eirodžast priekšsēdētājiem Viljamsa kungam, jo pārskats ir ļoti bagātīgs, visaptverošs, interesants un. Uh, Eh, arī tā izkārtojums ir ļoti eh, pārskatāms. Ir arī trešais iemesls. interpretācija ir daudz interesantāka nekā atsevišķu daļu saturs, piemēram, statistika. Runājot par statistiku, es 20. un 29. lapas pusē atradu tabulu, kas Uh, atspoguļo dažādas lietas par konfiskācijām, civillietām, par konfiscēto aktīvu uh, summām 2010. gadā. Tad tabula ir atspogļota atsevišķi gadījumi. Mans jautājums ir, vai šīs lietas ir visreprezentatīvākās, visspilgtākās uh, gada laikā. Un ja tā nav, vai ir iespējams, ka eh, nākamajā gada pārskatā jūs iekļausiet garākus, eh, garākas piemēru tabulas ar datumiem un detaļām? Mēs visi saprotam, ka, ka konfiskācija bez apsūdzības ir ļoti strīdīgs jautājums, jo sevišķi atsevišķās dalību valstīs, un tas ir saistīts ne tikai ar tradicionālajiem ierobežojumiem eh, tiesību sistēmās un konstitūcijās, bet arī ar to, ka demokrātiskās un ekonomiskās sistēmas ir attīstījušās, kādas personas aktīvu iesaldēšana kādā dalību valstī būtībā ir līdzvērtīga šīs personas vai personu darbības paralizēšanai. Te ir jārunā arī par nevainīguma prezumciju. Tad konfiskācijas bez apsūdzības kontekstā. Uh, Nākamajā lapā, 2008. Lapā, lapusē, mēs lasām, ka Eirodžast veica konfiskācijas eh, bez apsūdzības, un tad tika, tika izpētīts, cik šādu gadījumu ir bijis. Eh, vai jūs varētu man pateikt, kuras dalībvalstis šajā aptaujā nepiedalījās un kādi bija iemesli? Paldies! Himenes Vīles kundze, lūdzu. Gracias por su presentación. Paldies par prezentāciju, kuru uzskatīju par ļoti interesantu, detalizētu, kas deva mums iespēju izvērtēt to darbu, kas netaisnīgi, nepilnīgi iemeslu dēļ mēs nepārzinām. E, man lielu, man uzmanību pievērsa jūsu izklāstītais par telefonu noklausīšanos. Manuprāt, šis temats ir ļoti sarežģīts dalībvalstīs un nepārtraukti tiek skatīts komunikāciju um, masu saziņas līdzekļos. Jūs atsījāt, ka mums kā parlamenta deputātiem būtu jārīkojas par labu un ar lielāku, ar lielāku ātrumu, par lielāku efektivitāti. Uh, lai varētu izmantot telefonu, noklausīt sarunas kā pierādījums. Es gribētu zināt, cik nozīmīga datu apmaiņā uh, ir šādai noklausīšanai, kā tas var palīdzēt cīņā pret terorismu. Tāpat arī es gribētu saņemt vairāk informāciju par cīņu pret kibernoziedzību un kāda panākuma ir šajā jomā. Un pēdējais jautājums, eiro, vai eiro just bet eh, rēķinās ar nepieciešamiem līdzekļiem, lai efektīvi cīnītos pret terorismu kādā veidā. Eirojust varētu panākt lielāku savu darbu efektivitāti šajā ļoti nozīmīgajā cīņā, kas apdraud Eiropu. Paldies! Es redzu, vairāk deputāti nav pieteikušies izteikties, tāpēc dosim atkal vārdu Viljams kungam, Eiropas priekšsēdētājiem. Paldies! Paldies par jūsu komentāriem un interesantajiem priekšlikumiem. Es centīšos a, sagrupēt savas atbildes atbilstoši savām piezīmēm. Un es atvainojos tiem, uz kur jautājumiem es īsti neatbildēšu. Vispirms vēlos atbildēt uz jautājumu, ko uzdeva Vēberis kundze attiecībā uz pārobežu kontroles atjaunošanu Es ceru, ka jūs neiebildīsiet, bet es centīšos izvairīties eh, sniegt tiešas atbildes uz šo jautājumu politisku iemeslu dēļ. Kas attiecas uz Eirodžast, manuprāt, Eiro, viens no Eirodžast pamatprincipiem bija nodrošināt kompensējošu līdzsvaru, uh, ierobežojot noziedznieku uh, robežšķēršošanu. Eirodžast cenšas nodrošināt, lai izmeklētāji un prokurori varētu vismaz zināmā mērā ātri reaģēt uz, uh, varētu reaģēt tikpat ātri, kā to dara noziedznieki. Kas attiecas uz Eiropas aresta orderi, uh, un te man ir jāatsauc uz Barnes Ledfordu, ir saistīts ar proporcionalitātes principu. Šis jautājums uh, tiek regulāri apspriests. Uh, izskatot Eirodžast, kad Eirodžast izskata lietas, tad uh, mums ir jāņem vērā pastāvošie tiesību akti. E, jāņem vērā gan Eiropas Savienības tiesību akti, gan dalību valstīs transponētie tiesību akti. Un proporcionalitātes jautājums, diemžēl, netiek e, efektīvi ievērots Eiropas aresta ordera pamatlēmumu ietveros. 49. cilvēku pamattiesību hartas pāns e, ir tās, kurā tiek pieprasīts ievērot proporcionalitāti. Tomēr Eirodžast e, nevar nodrošināt, lai e, nodrošināt argumentu līdzsverošanu no abām pusēm. Uh, Eurojust ir mēģinājis ņemt vērā uh, dokumentāciju, ko, kas ir pieņemta Eiropas Savienības līmenī, piemēram, rokas grāmatu par Eiropas ārestu orderi. Tāpat arī nākotnē ir vienlīdz svarīgi turpināt diskusijas par Eiropas izmeklēšanas orderi. ir jāmēģina atrisināt grūtības, kas eh, līdz šim ir pastāvējušas proporcionalitātes jomā eh, saistībā ar Eiropas ārestu orderi. Kā es saprotu, eh, šobrīd, šobrīd ir nepieciešams, lai tās valstis, kas izdot Eiropas āresta orderi, Eh, šīm valstīm ir jāgādā par proporcionalitātes principu ievērošanu. Līdz šīm jautājumā par apvienotajām izmeklēšanas komandām Eirodžast pieredze ir bijusi tāda, ka mums ir e, izdevies izveidot efektīvas e, izmeklēšanas komandas, to sastāvu, un ir izdevies veiksmīgi atrisināt dažādas grūtības, kas saistīts ar pārobežu izmeklēšanu. Un viens no uh, ieguvumiem, organizējot šādas komandas, ir tas, ka uh, komandas rīcībā ir visi iespējamie resursi un šādai komandai vairs nevajadzēs iesniegt pieprasījumu vēstules, kas ir, kas ir bijis viens no galvenajiem aizkavēšanās iemesliem pārobežu lietu izskatīšanā un kas ir radījis eh, problēmas, eh, jo šāds vēstules ir, mm, ir, vai, ir ne tikai jāsastāda, bet arī jāiztulko un jānosūta un jāizplata. Eirodžast ir eh, profesionālās pieredzes centrs attiecībā uz apvienotajām izmeklēšanas komandām. Un es ceru, ka mūsu ieguldījums šajā jomā ir bijis tiešām vērtīgs. Tagad vēlos atbildēt uz jautājumiem par e, Eiropas e, prokuroru, par e, prokuratūru. Eirodžast neatrodas tādā pozīcijā, kad mēs varētu teikt jā vai nē Eiropas prokuratūrai. Nu, tas nav nekas neparasts, jo mēs esam praktiķu organizācija. Mēs nodarbojamies ar konkrētām lietām, un šāda veida jautājumi ir jārisina citos formos, citās organizācijās. Eirožast spēj izvērtēt dažādas lietas un noteikt e, iespējamās problēmas, e, piemēram, Eiropas Savienības finanšu interešu aizstāvībā nākotnē mums vajadzētu mācīties no šīm lietām un eh, sniegt savus ieteikumus eh, likumu veidotājiem. Kas attiecas uz eh, jautājumu par Eiropas āresta ordera kontekstu, tad mums ir jānodrošina, lai pastāvētu, lai mēs ievērotu uh, pamattiesības, cilvēku pamattiesības. Eirodžast, Eirodžast uh, eh, cenšas uh, iekļaut Eh, iekļaut prokuratūras un tiesu sadarbības aspektu tās, tā kopējā eh, stratēģijā. Šobrīd mēs esam vienīgā organizācija, kas to spēj izdarīt. Eh, šajā kontekstā mēs arī esam rīkojuši un atbalstījuši organizāciju, kas ir nodibināta pavisam nesen. Tas ir ģenerālprokurora konsultatīvais fórums šajā fórumā tiek uh, eh, sapulcināti visi Eiropas Savienības uh, prokuratūra dienesti. Saskaņā 71. pāntu KOSI organizācija piedalās ar iekšējo drošību saistītās, uh, saistītās sanāksmēs. Tad šo prokuratūra dienestu vadītāji eh, piedalās mūsu sanāksmēs, un eh, te eh, mēs varam arī runāt pār pamatiesību aizsardzību Eiropas Savienības līmenī. Attiecībā uz jautājumu par mūsu attiecībām ar Eiropolu, es iespējams neizteicos tik skaidri, kā man būtu vajadzējis mūsu attiecības ar Eiropolu darbojas operatīvā līmenī. Tomēr tās nav, tomēr šīs attiecības nav tāds institucionāls šķērslis. Šobrīd mēs piedalāmies eh, analīzes, Eiropa analīzes failu izskatīšanā. Eiropols ievāc informāciju no dalību valstīm un sagrupē klasificē šo informāciju atkarībā no nozieguma veida. Piemēram, tas varētu būt saistīts ar preču viltošanu, kokaīna tirdzniecību, bērnu izmantošanu vai cilvēku tirdzniecību. Tātad E, pašlaik Eiropols vēlas e, īstenot e, reformas. Mums e, šobrīd apmēram 22 šādi analīzes faili. Eirožast ir iesaistīts aptuveni 15 šādu failu analīzes eh, darba failu izskatīšanā ap, un apstrādē. Mēs ceram, ka mūsu status tiks pārskatīts no tiesiskā viedokļa, lai eh, mēs automātiski tiktu iesaistīti visā Eiropolu īstenotajā analīzes darbā. Šobrīd Eiropols kā organizācija ir izteicis vēlmi to darīt, tomēr, lai Eirodžast varētu saistīts ar šādiem analīzes darba failiem, ir atkarīgs no dalību valstu lēmumiem. Tātad ir varbūt eh, jāievi, eh, jāievieš kādi tiesība akti, kas, eh, kas noteiktu Eirodžast un Eiropola sadarbību kas attiecas uz gadījumiem, par kuriem jūs runājāt, 29. Eh, lapusē, tātad no tabulas, kas ir mūsu pārskatīta 29. lapusē, tad tas ir tāds kopsavilkums un selektīvs saraksts. Mēs esam iekļāvuši šāda veida sarakstu, jo mūsu pārskats vienmēr tiek eh, rakstīts ar domu, ka mēs nedrīkstam apdraudēt izskatīšanas procesā esošas lietas. Uh, Un uh, ir bijuši arī orderi, kas ir iz, izdoti daudz nozīmīgākās lietās, to mēs, mums mē nebija tiesība iekļaut šīs lietas savā gada pārskatā. Varbūt mēs to varēsim izdarīt turpmākajos pārskatos. Runājot par ko, uh, li, eh, aktīvu konfiskāciju bez apsūdzības ir ļoti interesants un, un arī pārskatā par to ir vairāki izteikumi. Uh, Un te mums ir jārunā par principiem. Eiropas Savienībā ir aptuveni četras dalībvalstis, kurās eh, īsteno uh, konf aktīvu konfiskāciju bez apsūdzības. Tomēr ir iespēja, jo tad ir iespējams aktīvus uh, konfiscēt B arī tad, ja nav noticis noziegums un nav, uh, lieta nav nodot izskatīšanai tiesā. Eh, kas attiecas uz nevainīguma prezumciju, tad ir argumenti, kas aiz, kas eh, uzskata, saskaņā ar kuriem eh, nevainība prezum, nevainīguma prezumcija nav saistīta ar šo konfiskāciju bez apsūdzības. Aktīvu konfiskācija jeb atsevināšana nenozīm, nenozīmē, ka persona tiek atzīta par vainīgu vai nē aktīvi tiek konfiscēti, un tā ir darbība pret īpašumu, nevis pret personu. Un te es vēlos atsaukties uz e, vispārējo pamatiesību konvencijas se, kartas e, sesto punktu. Tiesvedība, kas tiek veikta dalību valstīs un kas var tikt uzskatītas par Eh, tādām, kur ir iesaistīta konfiskācija bez apsūdzības, patiesībā ir drīzāk civillietas, nevis krimināllietas. Tātad tehniskā ziņā eh, sestais pants, pamatiesība harta sestais pants aizsargā cilvēku tiesības šajā, šādās lietās. Un tad vēlos atbildēt uz jautājumu, ko uzdeva Barjo kundze. Jautājums par pārtveršanu ir ļoti aktuāls terorisma apkarošanā Eirodžast. Mēs, mums ir ļoti aktīva terorisma apkarošanas komanda Eirodžast organizācijā. Pagājušajā gadā man liekas, ka norisinājās piecas koordinācijas sanāksmes, kur ieradās eksperti no dalību valstīm, lai runātu par konkrētām lietām. Un, eh, sekmētu terorismu apkarošanu. Mēs arī organizējam stratēģiskas pretterorisma sanāksmes, un katrai dalību valstī ir jānosūta, uh, sav, jānosūta savus korespondents uz Eirodžast, kurš piedalās šādās sanāksmēs. Mēs neorganizējam šīs sanāksmes Hāgā, un te mēs varam apmainīties ar pieredzi starp dažādu dalībvalstu pārstāvjiem. Uh, Mēs organizējam sanāksmes, kur mēs runājam par konkrētām problēmu jomām terorisma apkarošanas jomā, eh, sevišķi ārpus Eiropas Savienības. Runājot par kiberterorismu, šis eh, šķiet, ka šīs jautājums Eirodžast vēl ir jāattīsta. Kiber noziedzība un kiberterorisms ir tādi noziedzības veidi, kurus ir grūti statistiski izmērīt un novērtēt. Ja e, ir notikuši šādi noziegumi internetā, tad e, šis noziegums var tikt klasificēts citā kategorijā un nevis kā kibernoziegums. Uh, Mums ir statistikas dati par šādiem noziegumu apkarošanu, tomēr tie nav īpaši iespaidīgi. Ļoti bieži terorisms, noziegumi, kas saistīti ar terorismu, tiek klasificēti ļoti dažādās noziegumu kategorijās. Un es ceru, ka mm, es esmu atbildējis vismaz zināmā mērā uz jūsu jautājumiem. Paldies, Viljams Kungs, lūdzu. Tā bija ļoti ekstensīva prezentācija. Un vēlamies pateikties par paveikto darbu. Šī bija plaša prezentācija gadu pārskatām un diskusijas, un tā bija ļoti auglīga viedokļa apmaiņa par e, paveikto darbu. Un mēs cerīgi raugāmies nākotnē uz labu sadarbību ar Eirojust. E, un tajā telpā, ko mēs saucam par brīvībām, tiesiskumu. Uh, Un mēs pateicamies jums par sadarbību, un mēs pārējām pie nākamā darba kārtības punkta. Mums eh, ir, ir eh, darba kārtības punkts, kas ir Eiropa.